some loopholes. Jā. Bien, mes chers collègues. Godātie kolēģi. La séance commence. Sākam darbu ar nelielu nokavēšanos. Mums ir ļoti piesātināti Marta sēde paredzēta, it īpaši starp 10 un 11 ir paredzēta divu komisāru uzklausīšana, proti komisāra Levandovska un uh, Georgievas uzklausīšana, lai noskaidrotu finansiālās vajadzības Eiropas Savienībā saistībā ar humāno palīdzību, un tādēļ esam uzaicinājuši Georgievas kundzi, bet arī vēl vienā svarīgā izdevuma kategorijā, ņemot vērā uh, to, ka ir liels izdevumu apjoms, kas nav samaksāts 2013. gada beigās, ir tīpaši uh, struktūru fondu apmaksai. Lūdzu, kolēģi. Eh, gribu jūs informēt, ka mēs sāksim ar balsošanu un viens punkts tiks svītrots, tā kā lūdzu visi sameklējiet balsošanas kartītes, bet balsojumā mēs nebalsosim par Salvatoras garīga Uh, ziņojumu par ieņēmumu un izdevumu tāmi parlamentam tādēļ, ka parlamenta birojs vēl nav apstiprinājis savu nostāju. Uh, šajā ziņojumā ir uh, tātad tā, tā kā šie skaitļi, budžeta skaitļi ir atbalstīti, ja varētu teikt, bet nav apstiprināti birojā, tad mēs par šo ziņojumu šodien nebalsosim mēs eh, darīsim eh, visu, lai plenāra sēdes balsojums par šo jautājumu varētu tomēr notikt aprīlī, jo tas ir ļoti svarīgi. Tas nozīmē, ka birojām ir jāpieņem lēmums 10. martā. Līdz ar to mēs varēsim pēc tam izskatīt šo jautājumu budžeta kontrolas komitejā 19. 20. martā un aprīlī izskatīt šo jautājumu plenārsēdē. Bet pārējie balsojumi notiks, kā tas jau bija paredzēts. Tālāk priekšsēdētāja paziņojumi. Tie ir uh, izlasāmi mūsu informatīvajā biļetenā. Nākošais punkts - protokola apstiprināšana sanāksmē, kas noticis 22. janvārī un 12. februārī. Ja līdz sēdes beigām netiks saņemti iebildumi, tad uzskatīsim, kā protokoli ir apstiprināti. Un ierosinu tagad tūlīt pāriet pie balsošanas un sāksim ar uh, 12. Gardiesa vala ziņojumu vispērējās pamatnostādnes attiecībās 2015. gada budžetu. Lūdzu, paņemiet balsošanas sārakstus, vai visiem ir balsošanas sāraksti. Patiesībā ir divi eidera ziņojumi, un mēs sākam balsojumu par vispārējām pamatnostādnēm 2015. gada budžeta. Pirmais grozījums, kas pār? Viens, kas pret? Jā, divi, divi. Tātad, kas pret? Daudz ir pret, atturas, noraidīts. Pirmais kompromiss, kas par? Daudzi, kas pret? Viens divi, trīs. Atturas, neviens neaturas, pieņemts. Kompromiss iekļauj virkni grozījumu, un līdz ar to mēs nonākam pie tātad 2, 3, 4, 5 bet sastais grozījums nav iekļauts kompromisā, jo ALDE grupa pieprasa, lai notiktu balsējums par sesto grozījumu kā papildinājumu. Atzīstot uh, budžeta ierobežojums nacionālā līmenī un budžeta konsolidācijas pasākums, kas veik dalību valstīs, tātad kā papildinājumu. Referente iebilst, pre, referents iebilst, kas ir par. Paldies, kas pret. Paldies, atturas. Grozījums ir pieņemts. Tātad tas ir papildinājums kompromisam. Septītais, astotais un devītais ir iekļauti. Nē, nē, es atvainojos. Septītais, astotais ir iekļauts, bet devītais nav, jo šeit ir jauna rindkopa. Ričards ar, uh, atvors ierosina referents pret, kas ir par? 1, 2, 3. Kas pret? Atturas. Neviens neaturas noraidīts. Desmitais ar mutisku tautas partijas grupas pie papildinājumu, nepalielinot birokrātisko slogu, bet referents ir pret, kas ir par. Kas pret? Nu, tomēr pārbaudīsim rezultātu elektroniski pārbaudīsim, vai jūs esat pamodušies un vai arī mašīna ir nomodā. Tātad balsojam elektroniski pār desmito grozījumu. Diemžēl balsošanas iekārta nedarbojas vai darbojas. Nā, nu, tāda puspamodusies tā mašīna laikam, un jūs esat pret. Balsojiet, lūdzu, balsojiet. nedarbojas jūs iekārta. Vai visi ir nobalsojuši? Rezultātu lūdzu. 19 pār, 13, 14 pret, viens atturs pieņemts. Otrais kompromiss, kas par? Kas pret? divi, kas atturas, pieņemts. Varējām pāriet pie trešā kompromisa, nē? Es atvainojos. Alde grupa atkal ir iesniegusi lūgumu balsot par papildinājumu otrajam kompromisam, it īpaši e, frāzi, it īpaši jaunieši un uh, cilvēki virs 50 gadiem un to nodarbinātību. Ah, tātad cilvēki, kas vecāki par 50 gadiem. Ļoti labs, tiešām papildinājums, izcils papildinājums. Es atbalstu, bet, diemžēl, referents neatbalsta. Jā, referents acīm redzot ir pārāk jauns vēl. Tātad kas pār? Kas pret? Atturas vairākums tomēr pret. Tagad varam pāriet pie trešā kompromisa. Kas par? Kas pret? Pieņemts. Šeit nekādu papildinājumu nav ko prasīt iekļaut ALDE grupa. Varam pāriet pie 22. grozījuma, tas ir jauns trešais punkts ar mutisku grozījumu, kas jums ir uzrakstīts balsošanas sarakstā. Kas ir par? Kas pret? 3. Atturas. Pieņemts. Dominika Rikē 23. grozījums referents pret. Kas ir par? Kas pret? Sociālisti un gojācīm redzot, kas atturas, viens atturas, vairākums atbalsta. Cetrais, ceturtais kompromiss. Kas par? Paldies, kas pret? viens, kas atturas, pieņemts. Līdz ar to mēs nonākam pie piektā punktā 28. grozījums ar referentu mutisku grozījumu. Kas ir par? Kas pret? Divi, kas atturas? Pieņemts. Ar visu mutisko grozījumu. Tās pats attiecas uz 29. grozījumu, arī mutiskus grozījumus pievienots. Kas par, kas pret? Divi, kas atturas? Viens, divi, pieņemts. 31. Holmajeras grozījums, kas ir par, kas pret, atturas. Šķiet, ka pieņēmts, bet pārbaudīsim balsojot elektroniski. Balsojām elektroniski, jo ranām fermām nav balsošanas kartītes, bet beidzām balsot 23 pār, 11 pret, 1 atturas un pieņemts. Piektais kompromiss, kas par? pret, atturas, pieņemts. Septītais punkts. Par to ir 34. grozījums iesniegts referents pret, kas ir par George Lyons, viens, nē, nē, kopā ar liberāļiem, visi liberāļi ir par, kas ir pret, visi pārējie, kas nav liberāļi, kas atturas, līdz ar to grozījums ir noraidīts. 36. Morgantī grozījums, referents pret, kas ir par. Autors ir par un liberāļi, kas pret atturas noraidīts. Sestais kompromiss. Kas par? Kas pret? Divi. Kas atturas? Pieņemts. Tas iekļauj devīto punktu. 42. ir atsaukts. Nonākam pie 43. grozījuma referents pret, kas ir par. Kas pret? Atturas pieņemts. Septītais kompromiss, kas par, kas pret, divi, trīs, četri, atturas, pieņemts. Līdz ar to ir iekļauts desmitais punkts. Nonākam pie 47. grozījuma, ko iesnieguši liberāļi. Referents ir pret, kas ir par. Autori, protams, par, kas pret ir. Pārējie kopumā atturas, norēdīts 48. Holmajeras grozījums, referents par, kas ir par. Paldies, pret. 4. Atturas pieņemts. Astotais kompromiss. Kas par? Pret. Viens. Pieņemts. Pārējām pie 13. punkta. 58. alti grozījums referents pret. Es atvainojos, es pirms 55. Andrijāsēnas grozījums referents pret, kas ir par? kas pret atturas noraidīts. 56. referents pret, kas ir par. Autori ir par, kas ir pret. Pārējie atturas noraidīts. 57. mūdera grozījums referents pret, kas ir par. Alde, kas ir pret. Pārējie kas atturas noraidīts. 58. Holmājeras grozījums, kas par daudzi, kas pret, divi, trīs. Atturas pieņemts. Devītais kompromiss, kas par, paldies, kas pret, viens atturas pieņemts. Tālāk 60. mūdera grozījums, referents pret, kas ir par? 6, kas pret, vairāk nekā 6 atturas, noraidīts. Tagad gala balsojums, balsojam elektroniski, un Jorāns jau balso par. Beidzam balsot 31 pār 2 pret un 3 atturas. Apsveicam Eideru. Eiders arī ir uh, referents. Par Eiropas investīciju fonda palielināšanu Eiderai vārds.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 bija zināmas bažas, izskanēja koordinātoru sanāksmē un man vajadzēja paskaidrot. Tā tad ir runa par Eiropas investīciju fonda kapitāla palielināšanu. Mēs tajā piedalāmies kā institūcija un tādēļ mums ir jāizlemi, vai mēs piekrītam šādam solim vai nē. Protams, mēs tā, tam piekritīsim tomēr. Uh, ir zināmas atšķirības starp mūsu nostājumu padomas nostāju. Es a, ierosinu atbalstīt parlamentu nostāju kā sarunu vešanas pilnvarām, un tad tiekoties ar padomi, mēs varam a, censties panākt vienošanos. Mūsu atšķirības ar padomi ir par dividendēm, ko varētu eh, radīt kapitāla izmantošana, proti investīcijas, lai varētu mobilizēt uh, publiskos un privātos līdzekļus uh, un uh, parlaments vienmēr ir atbalstījis to, ka ir jāatbalsta MVU Un mēs esam arī atbalstījuši tā paktu nodarbinātībai un izaugsmai, un tā tad vienīga atšķirība ir uh, par dividendēm. Parlaments uzskata, ka dividendes ir uh, jāieskaita atpakaļ šajā fondā, bet padome tam nepiekrīt. Pirmo reizi par šo tematu mēs uh, diskutējām Eh, par eh, dividēnžu izmantošanu, un daži padomas locekļi nepiekrīt mūsu nostājai, un viņu viedoklis ir tāds, ka šis jautājums šobrīd nebūtu jāizskata. Parlaments, tāpat kā attiecībā uz citiem novatoriskiem finanšu instrumentiem, uzskata, ka tā ir jārīkojas pēc būtības runājot par naudas izlietojumu un par kapitāla palielināšanu mums nekādu domstarpību nav. Visi vēlas palīdzēt šo ziņojumu pieņemt pēc iespējas ātrāk, lai par to varētu balsot aprīļa plenārsesijā. Un lai Uh, šo jautājumu varētu izskatīt maijā fonda padomē, lai varētu šos fondu līdzekļus arī sākt izmantot. Liels paldies, Ēdera! Es eh, domāju, ka Mans viedoklis eh, diezgan lielā mērā sakrīt ar referenta viedokli, bet es gribēju izteikties par procedūru. Šajā sārakstā nav pieminēts uh, goe loceklis uh, Jirgens Klūte, kas tika nozīmēts, manuprāt, tas notika nedaudz vēlāk, un pirms mēs uzsākam balsošanu, tas ir jāņem vērā, lai mums pēc tam nebūtu problēma. C'est prévu, tout à fait. Tas jau ir, ir paredzēts. Labi. Vai visi ir sapratuši, ka mēs balsosim par jauno 70, ka mēs balsosim saskaņā ar parlamenta reglamentu 70. pāntu, un tāpēc mums ir nepieciešams absolūts uh, budžeta komitejas locekļu vai, vairākums. Un atvainojiet, es piedāvāju balsot elektroniski, lai visi būtu pārliecināti, ka mēs ievērojam reglamenta 70. pantu. Jums visiem ir balsošanas saraksts. Tas ir ļoti vienkāršs. Ir konsolidēts grozījums, ko ir sagatavojis referents. Kurš ir pār? Nē, piedodiet, piedodiet. Tehnisku iemeslu dēļ Šo tehnisko konsolidēto grozījumu ir jāpapildina ar mutisku grozījumu. Pantā 2a. Komisija uzrauga, kādā veidā mērķi, kas ir noteikti pirmajā pantā, tiek e, izpildīti saskaņā ar šo lēmumu un jāsagatavo ziņojums padomē un parlamentam, kā arī uh, starposma ziņojums līdz 2016. gada 31. decembrim un līdz 2018. gada 31. decembrim galīgais ziņojums. Kurš ir pār? Pret? Atturas? Pieņemts. Pirmais grozījums tripel grozījums pār pret atturas vairākums noraidīts. Tālāk galīgais balsojums. Pirmkārt balsojam par leģislatīvo priekšlikumu kopā ar grozījumiem. Balsojam elektroniski. Tout le monde a voté. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 34 pāri no 35, viens pret, neviens nav atturējies. Un otrais balsojums notiek par. Nē, pagaidiet. Alors, deuxième vote. Otrais balsojums par normatīvās rezolūcijas projektu. Elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Okay. Tout le monde a voté. Visi ir nobalsojuši, 35 cilvēki, 34 pār, viens pret, neviens nav atturējies. Un trešais balsojums, kuram ir nepieciešams kvalificētais vairākums, proti absolūtais vairākums. Sākam balsot. Pour... Tas ir balsojums par starp institūciju sarunu uzsākšanu un par mandātu šīm sarunām. Vienlaikus ar to mēs iecējam sarunu komandu, kā tas ir norādīts jūsu balsojuma sarakstā. Garieza Bal, Dominiks Rikē, Jans Mulders, Helga Trupel, Rišards Ešvarts, Jurgens Klūte un Klaudio Morganti. Beidzam balsot. 34 ir nobalsojuši, 33 pār, 1 pret, neviens nav atturējies. Un līdz ar to Mēs vienkārši esam panākuši kvalificēto vairākumu apsveicu Eideru. Tagad pāriesim pie Dārdēna kunga ziņojuma. Par globalizācijas fonda līdzekļu izmantošanu Valencijas kopienām. Jums visiem ir balsojums saraksts, te būs vairāk balsojumu. Pirmais grozījums eh, par, pret, atturs. Pieņemts. To pašu autoru grozījums kopā ar mūtisku grozījumu. Jums priekšā ir teksts, kurš ir pār. Referents atbalsta. Pret. Tad viens ir pret, atturas, pieņemts. 3, 4, 5, 6. Tie paši, to pašu autoru grozījumi, referenci atbalsta, vai varam balsot blokā? Labi. Kurš ir par? 3, 4, 5, 6. Ne? Labi, 3, 4, 5. Kurš ir par? Pret? Divi pret. Atturas pieņemts. Sastais grozījums par? Pret? Divi ir pret, kurš atturas, viens atturas, nogoja, pieņemts. Septītais grozījums tie paši autori, bet ar motisko grozījumu. Referenci atbalsta, kurš ir par, pret, divi ir pret, atturas, divi atturas, apstiprināts. Un galīgais balsojums eh, elektroniski, sākam balsot, beidzam balsot. 32 plus 1, ja. 32 ir pār, 2 pret, 2 atturējušies, ziņojums ir apstiprināts, apsveicam Dārdenu kungu. Tagad mums ir jābalso par diviem Alfonsī kunga ziņojumiem, un sāksim ar ziņojumu ar, ar nolīgumu, ar kur nosaka zvejas iespējas ar sēšai salām. Tas ir balsojums par protokolu, un pēc tam būs balsojums par atzinumu, par protokolu, kurš ir pār. Pret. Viens. Atturas. Pieņemts. Un tagad notiks elektroniskais balsojums par atzinumu. Balsojiet. 34 pār viens pret, viens atturas, un šis atzinums ir apstiprināts. Tālāk pāriesim pie nolīguma ar Komoru, Salu Republiku. Un te situācija ir tieši tāda pati. Vispirms balsosim par protokolu. Kurš ir pār? Pret? At, viens ir pret. Atturas? pieņemts un elektroniskais balsojums par galīgo atzinumu. Balsojiet! T 36 plus 1 nobalsojuši, 35 pār, 1 pret. Atzinums ir apstiprināts. Apsveicam Alfonsī kungu. Vēl mums ir jābalso par pārvietojumiem. Tas ir 19. punkts darba kārtībā. Referente ir Anne Jensena. Un šis pārvietojums atbilst eh, tam balsojumam, kuru mēs eh, jau pabeidzām attiecībā uz Valencijas pašvaldību. Tātad šī ir tā pati balsošana faktiski. Kurš ir pār? Pret? 2 atturas. Balsojums ir tieši tāds pats kā iepriekš, un tas ir tikai loģiski. Kas attiecas uz eh, citām budžeta iedaļām, Monika mums nepiedāvā nekādas pārvietojumus, un tāpēc mēs esam pabeiguši balsošanu. Nous avons un, nous avons un petit quart d'heure avant qu'arrivent les. Euh... Pirms šeit ierodas komisārs, es jums aicinātu pāriet pie pašu resursu jautājumiem. Jums jau ir stundas ceturksnis laika. Anna Jensen, lūdzu. Ja jūs esat gatava Es gribētu jums norādīt, ka mūsu līdzreferents uh, Žāns Liks uh, Dehāns piedzīvo šobrīd veselības problēmas. Viņam tika veikta ķirurģiska operācija. Es šodien runāju ar Bēļģijas presi un es tiešām gribētu atvainoties par to, ka viņš šodien nevar būt klāt. Tas nav brīvprātīgi, un es gribētu, lai budžeta komiteja Žanam Likam novēlētu uh, laba vēlējumus atveseļojoties. Un kas attiecas uz jautājumiem, kas skar pašu resursus, uh, tas viss tika uzticēts uh, diviem līdzreferentiem, un es dodu vārdu Annei. Thank you, Chairman. Uh... Paldies, priekšsādātāji. Mēs esam sagatavojuši ziņojumu projektus ar trim dažādiem tekstiem. Jo mums ir regula, kas nosaka juridisko ietveru pašu resursiem, tālāk ir īstenošanas pasākumi un trešā regula, kas satur tehniskos nosacījumus bet divas regulas, pirmkārt jau par pašu resursiem kopumā un tehniskā regula, ir regulas, par kurām mēs varam tikai izteikties. Mums uh, tur ir paredzēta loma konsultāciju procedūrā, bet nav lielas teikšanas. Tomēr īstenošanas pasākumos saskaņā ar Lisabonas līgumu mums ir paredzēta piekrišanas procedūra. Un mēs ar Žānu Liku šī gadījumā vienojāmies, ka mēs sagatavosim ziņojumu par padomes lēmumu projektu par pašu resursiem, piedāvājot grozīt regulu. Piedāvājot piecas grozījumus apsvērumu punktos, kuros ir atsauce uz to, ka ir nepieciešama pašu resursi kā tas ir minēts līgumā, un atsaucoties arī uz ES augsta līmeņa darba grupu pašu resursu jautājumos, kā arī, protams, padomu tam var piekrist. Viņi var arī nepiekrist, viņi var teikt, aizmirstiet to visu. Bet šādu signālu mēs esam devuši Mēs sakām, ka neesam apmierināti ar situāciju, ka mums nepatīk paša resursu sistēma, kas nemaz nav mainījusies, kas ir kļuvusi vēl necaurskatāmāka, vēl nesaprotamāka, ar lielākām atlaidēm. Tā nav apmierinoša situācija par īstenošanas pasākumiem. Par tiem mēs viedokli esam pauduši rezolūcijām. un īstenošanas pasākumu tiesību akta teksts arī apraksta to, kāda ir parlamenta nostāja par pašu resursiem. Tajā mēs paužam nožēlu, ka esam nonākuši situācijā, kur Eiropas Savienības budžets eh, koncentrējas uz uh, savas naudas atgūšanu un tam līdzīgi, bet nedomā par uh, budžetu, kuram būtu pievienotā Eiropas vērtība. Un, protams, ir jauki saņemt naudu atpakaļ, bet ir jādomā arī par labumu Eiropai. Vēl mēs tur pieminam to, ka mēs atbalstījām komisijas priekšlikumu jaunai pašu resursu, jauniem pašu resursiem, piemēram, maksājumiem, kas būtu daļa no PVN nodokļa. Par to netika panākta vienošanās, bet šādu atsauci uz augsta līmeņa darba grupu mēs esam iekļāvuši. Un priekšlikumu kā tādu mēs esam negrozītu vakardien. Mēs saņēmām juridiskā dienesta atzinumu. Man nav bijis pārāk daudz laika ar to iepazīties detalizēti, tomēr Šajā atzinumā ir runāts par jautājumu, kuru uzdeva budžeta komitejas priekšsādātājs. Kas notiktu, ja mēs nedotu savu piekrišanu īstenošanas pasākumiem? Kāda būtu situācija? Un, manuprāt, tur parādās divas interesantas lietas. Juridiskajā atzinumā ir teikts, ka no vienas puses līgumā ir paredzēts, ka ir nepieciešami īstenošanas pasākumi un tehniskais skaidrojums par to, kā īstenot uz KNI balstītu ieņēmumu gūšanu. Tiem ir jābalstās uz īstenošanas pasākumiem, komisija tos ir izstrādājusi, bet uh, Padome tos ir pārvietojusi uz citām regulām, par kurām mums nav tik liels teikšanas. Un viņi no īstenošanas pasākumu teksta ir svītrojuši vairākas, vairākus interesants priekšlikums par kontroli un tam līdzīgi. Situācija tā ir ļoti interesanta, un juridiskais dienas saka, ka to punktu pārvietošanu, kas attiecās uz kaimī resursiem, uz eh, tām sadaļām, kas uh, skār pašu resursus, ir nožēloja, da, raisa nožēlu. Tas varbūt nav ļoti juridisks formulējums, bet mēs varētu to ņemt vērā. Un otrkārt, ja mēs noraidām šos īstenošanas pasākums, Un, protams, ka tas nozīmē, ka komisijai ir jāsagatavo jauns priekšlikums, un tas varētu aizkavēt visu lēmumu procesu. Būtībā mums būtu jāturpina piemērot līdzšinējais juridiskais satvers, un būs vajadzīgi vairāki gadi, lai šāda šādi jauni tiesību akti varētu stāties spēkā, un būtu žēl, ja mēs teiktu, ka mēs neesam apmierināti ar situāciju, ka ir nepieciešams jauns priekšlikums, par kuru parlaments varētu domāt, un būtībā juridiskais dienests sniedz šādu atzinumu. Un, protams, ir arī politiski apsvērumi. par to, kāds būtu parlamenta vairākums šajā situācijā? Vai deputāti vispār grib norādīt īstenošanas pasākumus? Nezinu, vai tam būtu vairākums. Vai arī uzskata, ka mēs neesam pienācīgi iesaistīti un pie tā arī paliek. Es labprāt gribētu dzirdēt, ko koordinātori un ānu referenti par to domā. No otras puses, kā jau teicu, šeit mēs neko daudz nevaram darīt, un tāpēc mēs esam sagatavojuši šos trīs ziņojumus tādi, kādi tie ir. Paldies! Paldies, Anna! Vispirms es došu vārdu Elgai, pēc tam Ivailo. Jā, paldies, Alen. Kā jau Anne sacīja, arī mēs nožēlojam to, ka pašursu sistēma ir kļuvusi vēl mazāk caurskatāma, tā ir ļoti negatīva attīstība, un es domāju, ka tam vajadzētu ietekmēt arī mūsu politisko nostāju balsojumā. Mēs uzskatām, ka ir nepieņemam, ka pirmā paša resursu augsta līmeņa darba grupas sanāksme tā arī nav notikusi un mums, manuprāt, vajadzētu atlikt likumdošanas pakotnes apstiprināšanu līdz brīdim, kad būs notikusi augsta līmeņa darba grupas pirmā sanāksme. Un šajā saistībā man ir arī viens lūgums, tas īpaši vēr, ir vērsts pret komite, eh, komitejas priekšsādātājiem. Komisija un padome ir palielinājusi savu deleģēto pārstāvu skaitu no 3 līdz 4 cilvēkiem, un es domāju, ka arī mums vajadzētu dot iespēju kļūt par šīs eh, darba grupas dalībniekiem. Paldies, Elga Ivailo lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Neiedziļinoties detaļās par pašu resursiem, jo mēs esam izstrādājuši gan komitejas pozīcija, gan arī uh, plenāra sēdē tā tika apstiprināta. Es gribētu uh, norādīt, uh, ka galvenokārt mēs ieturēsim jau iepriekš apstiprināto nostāju attiecībā pret pašu resursiem. Uh, Tajā pat laikā daudzas lietas šajā pakotnē mēs mainīt nevaram un mums tās nevisai patīk, bet mēs varam vienkārši sagatavot uh, augsni turpmākajām diskusijām, ieskaitot arī to, ka mums būtu jāpievērš vairāk uzmanības augsts līmeņa darba grupai par pašu resursu jautājumiem. Kā jau Helgus to norādīja, par to tika paziņots, bet mums būtu nepieciešams turpināt notikuma attīstībai. Un Es domāju, tās nostājas, ko parlamenta apstiprinājumu tām te, e, tekstā ir jāparādās, šī augstā līmeņa darba grupa ir jāpiemina. Man arī nebija laika izvērtēt vakardienas juridiskā dienesta atzinumu, bet iespējams, ka tur ir kaut kas interesants. Tomēr līdz nākamajai nedēļai es tomēr nā, konkrēti tekstu būs gatava. Paldies! Merci, Vailo. Jan Mulder. Paldies, Ivailo Jans Mulders. Uh, es arī saņēmu juridiskā dienesta atzinumu tikai vakar vakarā, un diemžēl man nu, nebija laika to padziļināti izpētīt, bet mans pirmais iespējas ir tāds, ka padomu par spīti tam, ka Eiropas Savienības līgumā ir skaidri noteikta parlamenta kompetence tas ir, ka mēs varam balsot par īstenošanas pasākumiem, tad padomu no šī principa ir atkāpusies, un tā ir bīstama situācija. Ja mēs to akceptēsim, tas nozīmē, ka mēs radām nevēlam precedentu arī turpmākajam parlamenta sasaukumam uz nākamajiem septiņiem gadiem. Es domāju, ka mums ir jāīsteno viss tieši tā, kā uh, Tas ir noregulēts Eiropas Savienības darbības līgumā un nav pieļaujams nekāds atkāps no padomas puses. Paldies! Jūs neusticaties padomēji? Hmm, dīvaini, pārsteidzoši, saka priekšsēdētājs. Alda lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, arī man nebija laika izlasīt eh, šo atzinuma pilnu tekstu un iedziļināties detaļās, bet šķiet, ka jau atkal kārtējo reizi padome nav gatava eh, nekādām pašu resursu sistēmas reformām. Un nu, man šķiet, ka arī no atzinuma skaidri redzams, ka uh, no finanšu darījuma nodokļa pilnībā at, grib atteikties, bet ja mēs reformējam pašu resursu sistēmu, koncentrēties tikai un vienīgi uz PVN, tad nedomāju, ka mēs sasniegsim iecerēto mērķi, jo tā nav īsta un caurskatām pašu resursu sistēmu. Jā, protams, es vēl neesmu tekstu pilnībā izanalizējusi un teksts noteikti vēl būs ļoti rūpīgi jāizvērtī, bet, kā jau es teicu, mēs neusticamies padomēji. Tajā pat laikā cerēsim, ka parlaments neatkāpsies no savas nostājas jautājumā par finanšu darījumu nodokli. Es domāju, ka tas ir vismaz, tā ir vismaz minimālā prasība. Paldies! Paldies, Alda. Tātad, kā to Anna ļoti labi izskaidroja, šeit ir divas atšķirīgas problēmas, kam ir arī atšķirīga chronoloģija, tie ir dažādi laika periodi. Mums ir jāpieņem lēmums par trīs likumdošanas aktu pakotni attiecībā uz pašu resursiem un saskaņā ar vienošanos par DSF laika periodam no 2014. līdz 2020. gadam. Anna izskaidroja politisko nostāju un mūsu juridiskā dienesta sniegto analīzi. Es pateicos arī mūsu juridiskā dienesta pārstāvjiem. Un no otras puses mums. Uh, notiek vispārējais pārskats par Eiropas Savienības budžeta finansējumu. Un tā ir parlamenta iniciatīva kopā ar, un citas institūcijas tam piekrīt. Šeit darbojas augsta līmeņa darba grupa par DSF, un kā jau to norādīja Ivailo, šī augstā līmeņa grupa pat tās izveide ir ieilgusi, jo um, instancēm bija jāvienojas par to, kas vadīs šo grupu. Šis lēmums ir pieņemts. Tagad ir zināms, ka tas būs Mario Monti, bijušais komisārs, bijušais Itālijas premjers. Uh, bet uh, ir radušās pavisam jaunas uh, neparedzētas grūtības, jo jau kopš uh, pagājušā gada jūnija visas trīs iestādes bija vienis prātis par to, ka šajā grupā darbosies deviņas personas, trīs uh, no katras uh, iestādes, un tagad pēkšņi padomu nespēja vienoties par, saviem, uh, par šiem trim pārstāvjiem un domā, ka vajadzētu būt četrām personām, tagad trīsreiz četrām personām un trīs uh, iestāžu vadītāju tikšanās laikā Montīkunga klātbūtnē tika nolēmts šo problēmu atrisināt, un parlamenta prezidents uzstāja uz to, ka mūsu nostāja pozīcija nav mainījusies. Un mums ir absolūti nepieciešams, lai šī augsta līmeņa grupa sāktu darboties tagad, jau martā, pirms vēlēšanu kampaņas un strādātu arī pēc parlamenta un komisijas pilnvaru termiņu beigām, jo pirmie šai grupai ir jāpublicē savi pirmie secinājumi līdz šā gada beigām. Un kā to ierosināja mūsu referenti un citi runātāji, nav nekāda pamata mums pieņemt lēmumu par mums iesniegto pašu resursu pakotni, uh, līdz tam brīdim, kamēr nav nekas uh, skaidrs par augsta līmeņa grupas izveidi, par uh, šo finansējumu sistēmas reformu vidējā termiņā. Uh, līdz ar to mēs beidzam šobrīd diskusijas par šo jautājumu un mēs redzam, ka ir ieradušies mūsu abi viesi, sveicu Georgievas kundzi un Levandovska kungu un viņu līdzstrādnieku šai zālē. Un es arī sveicu Strifleras kundzi, kura ir attīstības komitejas priekšsēdētāja vietniece attīstības komiteja Žolīkundzes vadībā un arī es pats uh, vēlējāmies organizēt šo viedokļu apmaiņu kā publisku uzklausīšanu budžeta komitejas sēdes ietvaros, uh, uzaicinot divus komisārus, lai uh, noskaidrotu, kā tas vajadzības uh, finansiālā jomā ir uh, noteiktās uh, sensitīvās jomās, um, precizējot šo informāciju, ko sniedz komisija ir zināma spriedze konstatējama. Sākumā tas bija sakāms par humāno palīdzību, Un es uh, pateicos komisārai, ka viņa piekrita uh, piedalīties šajā uzklausīšanā, bet mums ir bāžas par to, ka šāda saspringta situācija varētu būt arī citās jomās attiecībā uz steidzamiem ārkārtas jautājumiem. Visiem ir prātā, kas šobrīd notiek Ukrainā, bet ne tikai Eh, ir arī citas jomas, tādas neprognozējami notikumi kā dabas katastrofas vai politiskās krīzes, kur var izrādīties, ka maksājumu saistību un maksājumu apropriācijas eh, nevar nosekt un ka ir eh, deficīts attiecībā uz 2013. gadu. Sāksim, ja jūs neiebilstat ar humāno palīdzību, un pēc tam uh, izvērtēsim arī citu spriedzi citās jomās, kas varētu rasties. Un uh, mēs arī vēlamies no jums dzirdēt apliecinājums, ka parlamenta darbības pārtraukumā no aprīļa beigām līdz jūlijam Eiropas Savienībā netiks uh, apturēti maksājumi, ka Eiropas Savienība spēs pildīt savas saistības uh, attiecībā uz plānotiem pasākumiem un plānotas politikas īstenošanu, bet arī varēs tikt galā ar neparedzētiem maksājumiem gadījumiem. Un tādēļ mēs uzskatām, ka šīs dienas uzklausīšana ir ļoti svarīga. Mišel, vai jūs arī vēlaties kaut ko teikt? Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji kungs, Lamastur kungs. Es arī no savas puses vēlos sveikt komisārus Levandovski un Georgievu, lai šobrīd apsviestu tik eh, būtisko jautājumu. Mēs sas, saņēmām satraucošas ziņas no nevalstiskām organizācijām par to, ka finansējums ir samazināts un tas ietekmē viņu spēju darboties humanās krīzēs visā pasaulē. Piemēram, vairākas organizācijas mūs ir informējušas ka finansējuma samazinājuma dēļ no gada sākuma tas ir uh, spējušas, eh, bijušas spiestas samazināt geogrāfisko aptvērumu un uh, palīdzības sniegšanas apjomu kopumā. It īpaši ir apdraudēts tā saucamās aizmirstās krīzes Arī eko ģenerāla direktorāts ir paziņojis, ka tikai 2014. gadā tiks apstiprināts maksājumu, apstiprināt maksājumu otrā daļa. Līdz ar to nevalstiskām organizācijām ir jāpieņem ļoti grūti lēmumi, kas pat šeit ir runa par cilvēku dzīvi vai nāvi. Šeit es runāju par pārtikas palīdzību un par īpaši neaizsargātām uh, iedzīvotāju grupām, kas saskars ar pastāvīgām krīzēm, kā piemēram sausuma periodiem. Tā šāda no, nu, situācija ir pretrunā ar uh, labas budžeta pārvaldības principiem un uh, Eh, patiesībā eh, katrs ietaupītais eiro rada 7 eiro zaudējumus šādās situācijās. Cilvēki mirst un eh, tāpat tiek apdraudēta arī Eiropas sniegtās humanās palīdzības ilgtspējība un efektivitāte. Es ceru, ka šīs dienas uzklausīšana palīdzēs mums noskaidrot, kāda ir jūsu paredzētie pasākumi, lai pēc iespējas ierobežot šo negatīvo ietekmi humanitārajā jomā taupības pasākumiem. Sarkanais krusts ir nesen paziņojis, ka arvien vairāk pieaug tādu cilvēku skaits, kas ir spiesti uh, atstāt savas uh, dzīves vietas, nespēja vairs apstrādāt zemi. Situācija ir šāda gan Dienvidu Sudānā, gan Kongo Demokrātiskā republikā. Šos cilvēkus skar bats, un mēs nevaram tagad teikt, ka mēs to nezinājām. Mums ir jārīkojas. Paldies! Paldies, Mišela! Eh, komisāra kundze, komisāra kungs, varbūt vispirms dosim vārdu Georgievs kundzei. Ladies first, Januš. Dāmām priekšroka vai Januš tomēr vēlas runāt vispirms? Tātad poļiem tomēr priekšroka. Let us start. Uh, Paldies priekšsēdētāji. Vispirms uh, gribu pateikties par uh, uzaicinājumu piedalīties uh, šajā sanāksmē Eiropā patreiz vīde ir ļoti dinamiska un uh, mums humanitārās palīdzības vajadzības ir jāskata plašākā kontekstā un uh, es uh, gribētu gan atsaukties uz Staļinas Georgievas prezentāciju, gan arī uz to, kā es teicu, ka Eiropas budžets būtu jāskatās uh, Eh, tādā panorāmiskā kontekstā. Sāksim varbūt ar 13. gada budžeta izpildi. Jāsaka, tabula jūs priekšā nav īpaši aizraujoša, bet tā norāda, ka viss, ko mēs varējām izpildīt 13. gadā, tika izpildīts. Eiropas budžeta izpildi 13. Eh, gadā bija pār 8,6 miljārdiem lielāk nekā 12. gadā. Neizpildītās daļas attiecās uz pārnesēm, eh, algu pielāgojumiem, ko noraidīja padome. Tāpat ir arī vēl dažas pārneses, kas saistītas ar uh, saistību maksājumiem Francijai, Itālijai un Spānijai sociālajām fondam, kas ienāca pārāk vēlu, lai varētu tikt eh, apgūts 13. gadā kas attiecās uz, uz nākamo gadu pārnestajiem neautomātiskajiem maksājumiem. Tas izrietēja um, no maksājuma, automātisko maksājumu sistēmas Horvātijai. Tātad tas par izpildi. Ja paskatāmies uh, pa kategorijām, tad mēs redzām, ka uh, izpilda 99,9% izņemot konkurēt uh, spējas kategoriju, un šeit būtu jāskatās uz ekonomiskās atjaunotnes plānu eiro Eiro, Eiropā. Vēl viens brīdinājums. Ja mēs neesam pārliecināti par izpildi, tad nesolīt. Nu, tātad eh, konkurences eh, kategorijā tie 99,1%. Tālāk eh, gribu pāriet pie 2000. 2013. gada budžeta realitāti. Tāda ir Eiropas realitāte, kas neļauj mums solīt vairāk nekā mēs spējam izpildīt, jo jūs jau redzat, ka maksājumi kas ir pieejami 14. gadam, ir par 8,8 miljārdiem mazāki nekā tas bija pagājušā gada budžeta īstenošanā. Tātad budžets ir pār 8 miljārdiem mazāks nekā tas bija pieejams 13. gadā. Patiesībā mēs esam atgriezušies pie 12. gada līmeņa. No nu, tāda ir Eiropas budžeta realitāte. Ar uh, nelielu atšķirību Šī atšķirība nav miljardos, bet tikai 711 miljoni eiro. Tā kā arī šīs manevrēšanas iespējas 14. gadā ir ļoti nelielas. Tātad šī tabula par to, kas nav paveikts, jāsaka, ka nenosaktie maksājumi pieaug. Bet laika posmā no 2009. līdz 14. gadām tas samazinās. Bet mēs redzam, ka ir viena kategorija, kas eh, samazinās absolūtos skaitļos, tā ir kohēzija. Pirmo reizi tas bija 13. gadā, un tas ir pateicoties uh, papildinājuma maksājumiem kohēzijas fondā. Es ceru, ka tas pats turpināsies arī 14. gadā, bet tas nozīmē, ka citas kategorijas pieaug, lai arī pieauguma tempi nav tik būtiski, kā tas, piemēram, bija 2009. gadā. Tālāk par kohēzijas politiku 13. gadā tabula ar nesamaksātajiem rēķiniem, nenosaktajām saistībām sasniedza 16,3 miljārdus eiro, bet tad mēs redzējām neparedzētu maksājumu pieprasījumu pieplūdumu daudz lielāku nekā tas bija gaidāms, un kopējā summa sasniedza 60 miljārdus. To nebija iespējams sekt, no apsiprinātā budžeta, bet Pateicoties budžeta grozījumiem un pārskaitījumiem, mums izdevās samaksāt 53,6 miljārdus eiro par eh, maksājumu pieprasījumiem kohēzijas fonda ietvaros bet atkal, protams, paliek nenosaktā summa, kas tiek pārnest uz 14. gadu. Nesamaksātie rēķini kohēzijas fondam 2013. gadā tiek apmaksāti tagad. Te iet runa par 23,4 miljārdiem eiro. Teiksim, šīs atlikušās nesaktās summas nav normālas. Es saprotu, ka tie varētu būt 7 līdz 6 miljārdi uh, bet, eh, teiksim, šāds iekavēto maksājumu pieprasījumu apjoms un, un nenosaka to uh, maksājumu pieprasījumu apjoms ir nepieņēmāms. Jāsaka, šie maksājumi pieprasījumi ir par 20% lielāk nekā 12. gadā. Strādājot kopā ar padomu un parlamentu, Mēs cenšamies pēc iespējas vairāk nosekt šos rēķinus, bet diemžēl mums neizdodas eh, šo starpību pienācīgi sekt. Jūs redzat, ka par spīti iepriekšējiem brīdinājumiem un pieprasot dalību valstīm vienlīdzīgāk gada garumā uh, izsēt šos maksājumu pieprasījumus, mēs redzam, ka decembra beigās mēs tiekam apludināti ar maksājumu pieprasījumiem, un jūs varat redzēt to arī tabulā. Septembrī es jau norādīju to, kāda ir budžeta apgūšana uh, attiecībā pret pieejamiem resursiem. Uh, Oktobrī mēs novērojām visai negaidītu apgūšanas tempu palielināšanos, bet tad decembrī pēkšņi Briselē sāk uh, ieplūst šie maksājumi pieprasījumi. Pēdējās divās decembra nedēļās mēs saņēmām ļoti lielu apjomu šo rēķinu no dalību valstīm vai maksājumu pieprasījumu. Un te ir skaidrojums tam, jo 2013. gada beigās N plus 3 ir vienāds ar N plus 2. Līdz ar to dalību valstis centās uh, izsprukt no asignējumu neapgūšanas. tad ir 12 jaunās dalība valsts plus Grieķijai un Portugālei atļāva līdz 2010. gadām par vienu gadu pagarināt N plus 2 un N plus 3 e, šo noteikumu. Katrā ziņā visi ir centušies e, pēdējās divās nedēļās tātad izvairīties uh, no tā, ka līdzekļi tiek atņemti, tad Rumānija un Slovākija joprojām bauda šo N plus 2 normas pagarināšanu. Bet otrs skaidrojums varētu būt tā saucamā Grieķijas situācija, kas palielināja spriedzi 14. gadu budžetā. Un trešais skaidrojums ir, ka pateicoties krīzē, uh, mums bija šie papildinājumi tā valstīm, kas ir nonākušas krīzē - Grieķija, Rumānija, Portugāla, Īrija, Kipra. Mēs palielinājām mūsu līdzfinansējumu daļu, samazinājām nacionālā līdzfinansējuma daļu, lai ļautu realizēt projektus. Tad tie ir trīs iemesli, kādēļ decembra beigās tiešām mēs tikām apludināti ar maksājumu pieprasījumiem. Tālāk mēs redzam tabulu, kas ir jau sarežģītāka, kas norāda uz to, ka par spītī kopīgiem centieniem izdarīt vairāk. Balsojot par 14. Eh, gadu tika nolēmts palielināt eh, šo nenosakto daļu. Pirmajā ailē jūs eh, redzat Pirmās prognozes, tad tie ir maksājumi, kas reāli ir saņemti, tie ir gandrīz vienādi ar prognozēm, parasti mēs diskontējam izpildīto, jo parasti prognozes ir pārāk optimistiskas, bet tagad mēs redzam, ka prognozes bija gandrīz vienādas ar to, kas tika saņemts 13. gadā. par spīti budžeta grozījumiem un pārskaitījumiem nebija iespējams nosekt visus rēķinus, lai arī mēs eh, devām atļauju, eh, atļauju apropriācijām, tas nebija iespējams. Tas nozīmē, maksājuma pieprasījumi ienāk pēc 16. decembra, tad nav iespējams šos rēķinus sekt. Tālāk 14. gada realitāte. Mēs patērējam pusi, kas ir pieejams kohēzijas fondā un izmaksājām uh, atlikušo summu 14. gadā. Mēs ceram, ka, teiksim, šis pats uh, augstākais punkts jau ir ticis sasniegts. bet mēs noteikti varam sagaidīt arī, ka 14. gadā neizdosies visus maksājumus sekt un ka būs atkal, teiksim, šis eh, nenosakto maksājumu pārnesums uz 15. gadu. Tālāk, eh, nākamā daļa, tas varbūt vairāk ir kristalīnas kompetencē, bet man ir jāsaka, ka Kristalīna Georgieva bija ļoti pārliecinoša un ar spēju pierunāt un cīnīties efektīvi par līdzekļu asignēšanu humanitārai palīdzībai sarunās par Kosovu. Tur gāja runa par Eiropas uh, Savienības budžeta drastisku samazinājumu, kā to ierosināja komisija 11. gadā. Ārējām attiecībām samazinājums bija vairāk nekā 11 miljārdi eiro. Viena no nedaudzajām jomām, kas netika skārta ar samazinājumu, bija tieši humanitārā palīdzība. Un tas ir viens no nedaudzajiem izņēmumiem Eiropas budžetā, kas netika samazināts. Un Tā ir viena no nedaudzajām izdevumu kategorijām, kas 14. gadā ir pieaugusi salīdzinājumā ar 13. gadu. Par spīti ļoti sasriņtajām budžetām. Es neiedziļināšos detaļās, jo iespējams Kristalīna par to pastāstīs sīkāk, bet īstā problēma ir šī starpība starp saistībām un maksājumiem. Bet humanitārās palīdzības jomā, kur mēs zinām, ka maksājumiem ir jānāk tūlīt pēc tam, kad esam uzņēmušies ar kādas saistības, mēs nevaram vienkārši spēlēties ar saistību uzņēmšanos, ja mēs nevaram tās nodrošināt ar maksājumiem. Bet kā jau es teicu, diemžēl šī starpība starp saistībām un maksājumiem pieaug. Divtūkstošdeviņtajā gadā tie bija 458 miljoni, bet diemžēl šī plaisa aug. Varbūt kā Georgijos kundze par to parunās sīkāk. Ko mēs varam darīt, lai situāciju atrisinātu un kas jau tika izdarīts? 13. gadā šī humānā palīdzība bija klāt ne tikai kohēzijas fonda sadaļā, bet arī citās sadaļās. Un tas parādījās arī budžeta grozījumos 2 un 8. Ceturtajā um, kategorijā tas arī parādījās, bet tas nebija uz citu kategoriju rēķina, kas izriet no Eiropas Savienības ārējām saistībām. Tāpat globālā, globālie maksājuma pārskaitījumi 13. gada beigās tur bija ieskaitīti. Tālāk. Ja runājam par realitāti, tad viena trešdaļa no pieejamiem resursiem jau ir izmaksāti. Mēs esam sasnieguši rekordu augstu saistību līmeni, bet, kā es teicu, uh, ir arī rekordliela starpība starp saistībām un maksājumiem. Mēs esam pārliecināti, ka tāpat kā 13. gadā mums ir jāizmanto visi mūsu rīcībā esošie līdzekļi, lai samazinātu šo starpību un lai izpildītu to, ko ir iespējams izpildīt ar esošo budžetu. Šajā tabulā jūs redzat pasākumus 14. gadam un ja līdzekļu nepietiks. Pāriem pie nākamās tabulas. Šeit ir prognozes 14. gada budžeta pārvaldībai. Ja kopā ar īpašajiem instrumentiem, finanšu instrumentiem, mums nepietiks līdzekļu, Tad, kā es teicu, šis budžets tika samazināts par 9 miljārdiem salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, tad iespējams mums nāksies izmantot ne tikai īpašos finanšu instrumentus, bet arī tā saucamo riska rezervi, piemērojot regulas 13. pantu. To es varēšu pateikt Marta sāk, to es varu tagad pateikt Marta sākumā, bet, kā es teicu, tas attieksies ne tikai uz uh, mm, humanitāro palīdzību, bet uz budžetu kopumā. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Komisārs kundze! Se. Okay, okay. Uh, me, merci beaucoup, monsieur. Liels paldies, eh, Lama Sūra kungs! Un liels paldies par iespēju šodien apspriest uh, humanitārās palīdzības budžetu. Un ar jūsu atļauju es pāriešu uz angļu valodu. Es esmu ārkārtīgi pateicīga par to, ka jūs ļāvāt Levandovska kungam izteikties pirmajam, jo tas man ļaus konkrētāk parunāt par priekšlikumiem nākotnēji. Šis ir īstais laiks šai diskusijai. Ir jārunā par budžeta situāciju ar humanitārās palīdzības līdzekļiem, jo mēs saskaramies ar neparastu situāciju. Pirmo reizi vēsturē humanitārā kopiena saskars ar trim augstākās prioritātes ārkārtas situācijām. Tas notiek vienlaicīgi, un tā ir Sīrija. Centrālā Afrikas Republika, Filipīnas un Dienvidsudāna. Would... Mums nav nekādu iemeslu sagaidīt, ka šādas situācijas vairs neatkārtosies, jo klimata pārmaiņas mums rāda daudz uh, sarežģītākas situācijas. Un tas palīdzības uh, sniegšanu padara sarežģītāku. Ko es gribētu darīt šodien? Pievērsīšos trim punktiem. Pirmkārt, papildināšu to, ko teica jau Levandovska kungs par situāciju, kādā mēs esam budžeta izpratnē šī gada sākumā. Otrakārt, par to, kādas soļas mēs esam spēruši, lai pārvaldītu mūsu programmu 2013. gadā. Un treškārt, Un acīm redzot arī vissvarīgāk, ko mēs varam darīt, lai humanitārās palīdzības sniegšana nākotnē nodrošinātu labāk, atzīstot to, ka mūsu palīdzība glāb dzīvības. Sākšu ar šo gadu un esošo situāciju. Kā jau teica Levandovska kungs, pateicoties atbalstam, ko mēs saņemam no komisijas, no jums, no parlamenta un no dalību valstīm šogad, mums ir paredzēts uh, vislielākais budžets de, vairāk nekā 900 uh, miljoni eiro, bet tās ir saistības. Tā tie nav piešķīrumi. Un jāteic, ka divu mēnešu laikā mēs jau esam iztērējuši trešo daļu no pieejamā budžeta. Kāpēc? Tāpēc, ka mums uh, vajadzēja nomaksāt nenomaksātās saistības no pagājušā gada 160 miljonu eiro, un risināt situāciju, kurā mūsu maksājumu piešķīrumu palielina starpību starp uh, saistībām un pieejamiem līdzekļiem. Es gribēju uzsvērt, ka šī negatīvā bilance starp saistībām un maksājumiem attiecas gan uz mūsu parasto budžetu, gan arī uz ārkārtas palīdzības rezervēm, un tas nozīmē, ka tad, uh, ja mēs saskaramies ar neprognozētiem notikumiem, kā tas pēdējo gadu laikā un arī šogad ir noticis, tad mums vispār ir vairs tikai puse no maksājumu apropriācijām, kas ir nepieciešams. Pagājušajā gadā vislielākos līdzekļus prasīja Sīrija Kopš 2012. gada mēs esam uzņēmušies saistības par 500, eh, eh, vairāk nekā 500 miljoniem dolāru, bet eiro piedodiet, bet eh, mēs sniedzam palīdzību arī Dienvidu Sudānai, Filipīnām, kur Eiropa ir darbojusies vienoti un pierādījusi, ko mēs varam mm, darīt kā uh, labie spēki. Kā Levandovska kungs uzsvēra iepriekšējos gados, šos deficītus bija iespējams eh, pārvaldīt, eh, pakļaujot ehm, šos eh, maksājumus globālām, globālajiem budžeta grozījumiem, bet, kā jau viņš skaidroja, ņemot vērā kopējo Eiropas budžetu, šis vienkāršais risinājums mums vairs nav pieejams. Un tagad pāriešu pie savu otrā punkta. Ko mēs esam darījuši šajos ārkārtīgi saspringtajos budžeta apstākļos, lai pildītu tās saistības, kuras mēs esam uzņēmušies attiecībā uz visneaizsargātākajām iedzīvotāju grupām? Mēs visas pasākumus esam veikuši ļoti atbildīgā veidā, pilnībā īstenojot uh, mūsu lēmumus 2014. gadam. Tas ir komisijas lēmums. Mūsu spērtie soļi pēc ļoti rūpīgas sistemātiskas visu saistību, visu līgumu izvērtēšanas. Te es gribēju teikt paldies mūsu ģenerāldirektoram Klausam Andersenam, uh, maniem kolēģiem un partneriem par to, ka viņi ir garantējuši mūsu programmu izpildi. Pirmkārt, mēs esam samazinājuši priekšfinansējumu likmes partneriem, kuru bilances ir veselīgas, un te es gribēju pateikties Triflēras kundzei par to, ka viņa runāja NVO kopienu vārdām Šīs organizācijas ir ļoti svarīgas, glābjot cilvēku dzīvības. Mēs esam paredzējuši 8% līdzfinansējumu likmi organizācijām, kuras ir mazākas un kurām ir mazāka elastība, bet mēs esam palielinājuši līdzfinansējumu likmi līdz 40% lielām ANO organizācijām, kuras ir paudušas solidaritāti ar humanitāro palīdzību sniedzošajām pusēm, bet, protams, ka šīs eh, saistības ir jāpilda. Ar laiku viņas eh, šo pienākumu varēs pildīt labāk, bet, eh, protams, ka mums ir jāpieliek pūles. Otrakārt, mēs esam domājuši par visām iespējām, iespējām samazināt īstenošanas laiku. Esam mēģinājuši uh, saīsināt līguma darbības laiku, ja mūsu darbības tieši neglāb dzīvības, bet pilnā apjomā mēs esam aizsargājuši prioritāros līgumus, balstoties uz kuriem tiek glābtas dzīvības. Te mēs esam uh, panākuši trīs lietas. Šobrīd ar komisāru piebalgu mēs strādājam kopā, lai identificētu visus iespējamos elementus viņa attīstības budžetām kuras būtu iespējams izmantot pienācīgiem mērķiem, proti stabilizācijai, il, elastīguma nodrošināšanai. Un mēs meklējam tādu drošības pilvenu, kādu varētu radīt EDF eh, e finansējuma savstarpēji papildinoša izmantošana. Man ir cieša pārliecība, ka cilvēkiem, kuri piedzīvo ciešanas, kuriem nav pievērsta pasaules uzmanība, un e, es mēs varam tikai cerēt, ka mums ar to nekad nenāksies saskarties, bet ņemot to visu vērā, mēs nevaram atkāpties no mūsu saistībām. Un visbeidzot, bet tāpēc nemazāk svarīgi. Mēs pastāvīgi pārskatām apstākļus uz vietas, lai nodrošinātu to, ka mums ir iespēja visdisciplinētākajā veidā izlietot finansējumu to cilvēku labā, kuriem šī palīdzība ir nepieciešama. To mēs darām pastāvīgi, un es gribēju uzsvērt, ka tas ir iespējams tikai tāpēc, ka mēs cieši sadarbojamies ar partneriem. Bet uh, tas mani noved pie trešā vissvarīgākā manas uzrunas punkta šajā komitejā. Raugoties nākotnē un domājot par to, kādus soļus ir iespējams spērt, lai atrisinātu esošās problēmas un lai novērstu to atkārtošanos, es gribēju skaidri norādīt, ka ir divi šādi soļi. Pirmais, un es jūs aicinu kā budžeta iestādi to atbalstīt, būtu tas, ko skaidroja Levandovska kungs ir jādomā par iespēju izmantot uh, visas elastīguma iespējas, kādas ir mūsu budžeta satverā, un radīt iespēju, lai maksājumu piešķīrumi, kas samazina mūsu nenomaksāto līdzekļu apjomu, tiktu īstenoti. To varētu izmantot uh, maksājumu apropriāciju pārvietošanu. Un ir skaidrs, ka ir nepieciešami 400 miljoni eiro šogad. Un no šiem 400 miljoniem, kas ir nepieciešami šogad, 150 miljoni būs nepieciešami jau līdz jūlijam. Uh, Mēs ļoti cieši sadarbojamies ar komisāru Levandovski, tomēr ir nepieciešams, lai budžeta komiteja un attīstības komiteja apzinātos, ka šie jautājumi ir aktuāli, šādas eh, palīdzības eh, pieprasījumi pastāv un tie ir ārkārtīgi būtiski. Uh, šis budžets ir nepieciešams, lai nodrošinātu veselīgu pamatu mūsu aktivitātēm. Otrs izšķirošais solis ir izvairīties no lavīnas efekta. Paredzot izņēmumu kārtā humanitārās palīdzības izslēgšanu no atšķirība no nesakritības starp uh, saistībām un piešķīrumiem gan parastajā budžetā, gan speciālajos. Un te es gribēju atgādināt, ka parlaments atbalstīja to, ka maksājumu piešķīrumi sakristu ar uzņemtajām saistībām palīdzības jomā. Tā ir tā pieeja, kura mums būtu jāievēro. Un kāpēc? Tāpēc es, ka es uzskatu, ka pret humanitāro palīdzību ir jāpiemēro īpaša attieksme. Uh, Nākamgad es droši vien vairs nebūšu komisāra, kad jūs lemsiet par budžetu, bet lai kas arī būs komen, komisārs, viņam būs jāstrādā uz stingriem pamatiem. Humanitārās palīdzības izņēmuma raksturs ir ļoti skaidrs, tā glāb dzīvības, un ja mēs kavējam maksājumus, tas nozīmē, ka cilvēki mirst, ņemot vērā to, ka uh, Eh, humanitārā palīdzība mūsu budžetā aizņem tikai 0,64%. Nākamajos gados mēs varētu paredzēt noteikumu, ka uzņemtās saistības eh, tiek eh, līdzsvarotas ar piešķirtajiem maksājumiem. Mums ir rezultāti jāsasniedz ļoti īsā laikā. Ja mēs uzņemamies saistības, mums ir jāmaksā. Es nevaru uzņemties saistības, uh, sniegt uh, humanitāro palīdzību, piemēram, iepirkt medikamentus, ja nav naudas. Un tāpēc mana cerība ir tāda, ka mēs kopīgiem spēkiem, es runāju arī ar dalību valstīm un ceru ziņu atbalstu, ir tāda, ka mēs varam atrisināt šo problēmu un nodrošināt to, ka nākotnē tā neatkārtojas. Ka mums nebūs jāliek saviem partneriem un kolēģiem pieņemt uh, smagus lēmumus par to, kurš izdzīvos un kurš ne. Es esmu pārliecināta, ka tas, ko mēs darām, ir morāli pareizi, un tas ir arī mūsu pašu interesēs. Humanitārās palīdzības joma ir tā joma, kurā Eiropai uzticās, un uh, cilvēki mūs ciena par uh, tiem labajiem darbiem, ko mēs darām. Mēs esam veikuši ieguldījumu šajā jomā gadu desmitiem ilgi, un to var pasargāt lēmums, kura pieņemšana es jums piedāvāju. Šajā ļoti nemierīgajā pasaulē mēs aizvien biežāk saskarsimies ar situācijām, kur humanitārā palīdzība, kādu mēs sniedzam sīriešiem Jordānijā, Libānā, Turcijā, Eģiptē, Irākā, būs paredzēta cilvēkiem tur, bet tas nozīmēs arī to, ka mums nāksies diskutēt par bēgļu plūsmu ietekmi uz Eiropu. Savā sirdī es uzskatu, ka morāli mums ir taisnība. Un tas ir arī mūsu pašu interesēs. Paldies! Merci, madame. Paldies, prieks, komisārs Konze. Es esmu saņēmis vairākus pieprasījumus izteikties, bet aicinu jūs to darīt īsi, jo Georgievas kundzē 11. Eh, ir jādodas prom. Vispirms došu vārdu mūsu referentai Annē Jansenai. Liels paldies priekšsādātājiem, paldies arī komisāriem par to, ka viņš šodien ir te. Eh, Georgievas kundze man ar jums eh, pirms mēneša bija tikšanās, jo uh, Šos vēstījumus no NVO mēs dzirdam. Mēs dzirdam to, ka viņi samazina savas aktivitātes, slēdz slimnīcas, slēdz uh, savas struktūras, kas nodrošina pārtikas palīdzību, jo viņiem nav naudas. Un mēs izrakstam čekus, kurus ir paredzēts sekt, sekt no banku kontiem, kuros nav līdzekļu. Būtībā tas ir noziedzīgi, tāpēc mums ir jārīkojas savādāk. Runājot par to, kas ir reāli iespējams, jo visi saprot, ka papildus nauda ir nepieciešama. Jūs sakāt, ka ir jāizmanto visa veida uh, elastības instrumenti, uh, ne nepārtrauktības un ārkārtas uh, līdzekļi, kur, kas ir paredzēti divi, divu miljardu apjomā, bet es te gribēju pieminēt arī struktūra fondus. Mūsu budžeta komitejas sekretariāts pagājušo reizi, kad jūs teicāt, ka 11,2 miljardi piepildīs nepieciešamās prasības bet šodien mēs saskarsimies ar nesamaksātiem maksājumiem vismaz 20 miljardu apmērā. Faktiski tie ir pat 23,4 miljardi, bet šogad būs vismaz 26 miljardi. Tātad problēma šogad kļūst vēl aktuālāka un 3 līdz 4 miljardus nāksies izmantot no ārkārtas rezervēm. Un Un tas ir tikai pīliens salīdzinājumā ar nepieciešamībām. Otrakārt, tas attiecas uz Georgievas kundzi. Mēs esam situācijā, kur ārkārtas rezerves eh, pārsniedz griestas un parlaments to interpretē tādā veidā, ka ne tikai saistības, bet arī maksājumi pārsniedz griestas. Un mani priecēja tas, ka komisija mums tam piekrīt, tāpēc mēs teicām jā daudz gadu finanšu schēmai, jo tāda bija mūsu izpratne. Tomēr mēs saprotam, ka padome to neinterpretē tieši tāpat, un tāpēc es gribētu zināt, kad, cik ilgā laikā komisija sagatavos priekšlikumu par maksājumiem, kas pārsniedz griestus. Jo Mēs to interpretējam šādi. Es esmu gandarīta, ka jūs esat uzstājīga, jo tas ir nepieciešams, un jāteic, ka ir diezgan nožēlojami, ka mēs eh, attiecībā uz eh, humanitāro palīdzību esam šādā situācijā. Tā tam nevajadzētu būt. Paldies, Annai, vārds Salvadoram. Sí, gracias, señor presidente. Me quedo. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu um, varbūt uh, pakomentēt tu, vēl to, ko teica uh, referente. Kā jūs zinat, mēs uh, izrakstām čekus, kam nav seguma. Mm, jāsaka, ka šāda situācija jau turpinās vairāk gadu garumā, un budžeta komitejā mēs fokusējamies uz mm, saistību apropriācijām. Un tajā pat laikā mums ir jāņem vērā reālā situācija, ka netiek izmaksāt pietiekam daudz līdzekļu, lai sektu saistības. Mēs esam noteikuši paši sev griestus un esam eh, visai ierobežot attiecībā uz to, kāda ir mūsu rezerva un kādas ir mūsu manevrēšanas iespējas, bet ja mēs sākam izmantot ārkārtas eh, rezervi, uh, tad tas katrā ziņā nav risinājums. 25 miljārdi eiro ir summa, ir kavēto maksājumu summa, un patiesībā tas ir kā piliens jūrā, uh, salīdzinājumā ar kopējo maksājumu apjomu, tad es domāju, ka mums vispirms ir jāizdara līdz aprīļa beigām atbilstošie grozījumi. Mums ir jāzina, kādas ir dalību valstu aplēses attiecībā uz nesaktajiem izdevumiem. Un turpmāk mums ir jābūt daudz stingrākiem. Mēs jau pagājušā gada beigās to uzsākām uh, Lamasūra kunga vadībā. Un mums būtu nepieciešams izmantot agrīnās brīdināšanas situ, uh, sistēmas starp padomu komisiju un parlamentu, lai uh, konstatētu, kāda, reāla, kāda būs reālā situācija ar maksājuma apropriācijām gada beigās. Gadu pēdējos mēnešos mēs tikai loģiski, ka saņemam vairāk maksājumu pieprasījumu no dalību valstīm, jo uh, tas ir saistīts arī ar uh, budžeta konsolidāciju dalību valstīs, un dalību valstīm savukārt ir uh, jāpasaka, kādas ir viņu reālās vajadzības, jo mēs to nevaram zināt. Tad, kad klausījos Georgievas kundzi, tad uh, man bažas radīja tas, ka mēs runājam par vajadzībām, kas ir saistītas ar valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalība valstis. Un var gadīties tā, ka mēs redzēsim, ka, um, piemēram, mums nāk maksājumi pieprasījumi no um, Ziemeļāfrikas, kā tas, piemēram, ir Spānijā, kas ir saistīts ar humanitārās palīdzības sniegšanu. Katrā ziņā noteikti par šo jautājumu tuvākajos mēnešos būs jārunā, bet Patreiz ir ļoti svarīgi izvērtēt, eh, kādas ir dalību valstu aplēses, un 1A kategorija ir jāizvērtē, um, ehm, 1B vēl īsti nav zinām, kāda būs. Katrā ziņā daudzās budžeta eh, sadaļās un kategorijās mums eh, ir problēmas, un tāds ir arī sagaidāms, bet katrā ziņā šādā situācijā ir grūti atrast risinājumu. Uh, Paldies! Es nedomāju, ka es varētu daudz ko piebilst tam, ko teica iepriekšējie divi runātāji, bet es katrā ziņā gribu pateikties eh, abiem komisāriem par to, ka jūs ieradāties un paskaidrojāt mums, kāda ir situācija. Katrā ziņā šis parlaments jau zināja, kāda bija situācija maksājuma apropriācijās eh, vispārīgi un kāda ir konkrētā problēma saistīta ar humanitāro palīdzību un maksājumiem šajā jomā. Diemžēl šeit nav klāt visu 28 premjerministru, ir gan padomas pārstāvis, bet tas daudz ko nepalīdz, jo mums ir tikai tā informācija, ko dod komisija, lai, mm, un tikai tas, ko saka komisija par to, kādi būs maksājuma apjomi. Diemžēl ar katru gadu mums ir jāpārliecinās, ka mūsu pesimistiskākais scenārijs ir izrādījies pareizais. Piemēram, par struktūru fondiem 1B kategorijā mēs runājam par vairāk nekā 23 miljārdiem eiro. Bet es domāju, ka būs nepieciešams vismaz vēl viens miljārds. Tā ir liela problēma. Un, uh, ņemot vērā to rezervi, kas mums ir, var būt, ka problēmu izdosies atrisināt, tomēr piekrītu tiem, kuri pateicās Georgievs kundzei par eh, teikto tajā pat laikā, padom ir tā, kas var atrisināt šo situāciju, jo problēma jau nav skaitļos. Problēma ir pirmkārt ar humanitāro palīdzību, jā, un tas, protams, ietekmē daudz cilvēku dzīvi un izdzīvošanu, bet, kā es teicu, mums ir tikai ļoti aptuvenas aplēses. Iet runa par 25 miljārdiem eiro, bet ir joms, eh, kas arī gaida no mums palīdzību. Universitātes, zinātnieki, pētnieki, arī viņi gaida mūsu palīdzību. Tāpat ir nepieciešama nauda programmām, par kurām parlaments, piemēram, ir nobalsojis. Tādēļ gan komisijai, gan parlamentām ir jāvēršas pie padomes, lai atrastu izēju un risinājumu. Paldies, Elga! Paldies komisāriem par dedzīgajām runām! Bet jāsaka, ka ir visai depresīvi redzēt, ka šie maksājumi visu laiku netiek veikti pilnā apmērā un cik nelielas ir mūsu manevrēšanas iespējas ņemot budžeta rezervērā, bet uh, Kā jau Georgievs kundz norādīja, ir liela problēma ar humanitārās palīdzības instrumentu, tomēr es gribētu runāt arī par stabilitātes un miera instrumentu problēmu, jo to būtiski ietekmē šī atšķirības starp saistībām un maksājumiem, un kā būtu iespējams finansēt jaunos projektus 14. gadā, lai arī ir konflikti, kas ir uh, um, jārisina Sīrijā, Centrālā Afrikā, Dienvidsudānā. Un mums ir kaut kas jādara, lai šajā instrumentā būtu pietiekam daudz līdzekļu, lai mēs neiedragātu mūsu prestižu un uzticēšanos Eiropas Savienībai. Tādēļ es pieprasu uh, asignēt kredītus maksājumiem, stabilitātes un mieru uzturēšanas operāciju instrumentē, jo pretējā gadījumā uh, mēs zaudēsim partneru uzticību. Mums ir jārisina gan humanitārās palīdzības problēma, gan arī problēma ar mieru un stabilitātes uh, instrumentu. Kalfenkungs. Paldies, uh, priekšsēdētāja kungs. Es arī vēlējos pateikties komisāriem par to, ka viņi mūs uh, informēja par šo jautājumu. Uh, Eh, šī, protams, šī situācija ir eh, acīm redzama humanās palīdzības jomā, bet tā ir saspringta arī citās jomās, un mēs varam sagaidīt arī citas problēmas. Es eh, gribu atbalstīt komisārs Georgievs teikaņo saistības ar maksājumiem apropriācijās, bet tas sakāms arī par citām jomām. Tātad, ja mēs uzņemamies saistības, tad nevar tie būt tikai tukši solījumi, ar tiem ir jābūt kādam reālam materiālam pamatam. Un uh, strādājot pie budžetiem nākotnē, mums uh, metodolo, metodoloģijā ir jāņem vērā šāds finansējums. Šajā gadā ir paredzēts rekordliels uh, palielinājums humanai palīdzībai, bet uh, kopējais uh, maksājuma apjoms paliek iepriekšējo gadu līmenī. Tātad ir uh, pieņemtas saistības, tas nozīmē, ka ir jāparedz arī lielāks finansējums. Un ir nepieņemama pieeja vienkārši maksājumu novilcināšana. Uh, runājot par 60 miljonu pārnesi no pagājušā gada uz šo gadu maksājumu jomā. Tātad, kā, kāda ir situācija, mēs esam kaut ko apsolījuši un neesam samaksājuši? Es, mm, es gribētu zināt, kā tas ir reāli praksē, un tiešām šeit ir jārod kāds risinājums. Un es nedomāju, ka ar šo rezervi pietiks un būs jau arī daudz pieprasījumu par šo maksājumu rezervi. Paldies, Ivailo, tagad Alda. Paldies, priekšsēdētājiem. Es arī vēlētos pateikties komisāriem par sniegtajiem paskaidrojumiem. Es gribēju izteikt uh, dažus komentārus un paust mūsu nostāju, bet es vēlos arī uzdot konkrēts jautājums komisāriem. Es uh, nedomāju, ka ir jēga atkal atgriezties un runāt par to, ka gadu pēc gada uzkrājas uh, deficīti. Mums patiesībā katru gadu tas ir jāņem vērā sastādot budžetu, un ir pilnīgi skaidrs, ka pašreizējā daudzgad finanšu schēma absolūti atšķiras no manas grupas sākotnējiem pieprasījumiem. Kā šīs pašreizējā, šī pašreizējā daudzgad finanšu schēma tātad ir daudz uh, vairāk ierobežota apjoma ziņā nekā tas, ko mēs prasījām attiecībā uz kopapjomu un arī uz naudas sadalījumu budžeta ietvaros. Šī vienošanās uh, bija saistīta ar augsta līmeņa grupas izveidi par pašu resursiem, bet šis solījums nav vēl pildīts. Kaut, um, katrā gadījumā mana grupa atbalsta nepieciešamo līdzekļu piešķiršanu un elastības instrumentu izmantošanu. Tāpat ir jāparedz arī rezerves izveide neparedzētiem gadījumiem, bet tās apjoms ir uh, ļoti neliels kā komisāri norādīja, runājot par humāno palīdzību, patiesībā mēs runājam par cilvēku dzīvībām. Un mēs nevaram pieļaut nekādu maksājumu kavēšanos šajā jomā, jo katra kavēšanās var izraisīt cilvēku bojājēju. Tādēļ ir šie instrumenti jāmobilizē pēc iespējas ātri. Un šī, tas, ka mēs pastāvīgi piešķirām nepietiekamus līdzekļus budžetā mūs, novedīs pie nopietnām problēmām nākotnē. Mēs jau nezinām, kāda būs situācija Ukrainā pēc dažiem mēnešiem. Mēs nevaram paredzēt nākotni, varbūt būs kādas citas katastrofas, dabas katastrofas, piemēram, kā tas bija Filipīnās. Tas viss ir neparedzams. Uh, Katrā gadījumā budžeta ierobežojumi, ar ko mēs saskarāmies, novedīs pie tā, ka mūsu sniegtais palīdzības apjoms būs mazāks nekā mēs to vēlētos. Komisāra kungs, komisāra kundze, es gribētu zināt, kāda ir reālā situācija uz vietām. Palīdzības apjoms ir samazinājies par 200 miljoniem. Vai jūs varētu man pastāstīt, kāda ir situācija, piemēram, ar kurdiem? Yo creo que si de algo podemos estar. Paldies. Manuprāt, mums vajadzētu lepoties parlamentā ar to, ka mēs esam sasnieguši rekordlielu humanās palīdzības apjomu ja mēs palūkojamies uz dalību valstu īstenot to politiku. Uh, diemžēl ir uh, grūti runāt par budžetu, ja mēs nezinām, kas reāli notiek. Ja mēs uzskaitītu visas tās uh, valstis, kur mums būtu jāsniedz humānā vai cita veida palīdzība - Filipīnas, Dienvidu, Sudāna, uh, un tā tālāk, tad ir runa ne tikai par naudu, bet arī par to, ka Eiropas Savienībai ir jāiesaistās šajos reģionos, un visi ir ar to viensprātis, gan mūsu komitejā, gan attīstības komitejā. Mums ir vienota nostāja šajā jautājumā. Un mums ir jākoncentrējas uz divām lietām. Mums ir jārīkojas kopīgiem spēkiem parlamentam un komisijai Uh, attiecībās ar padomi. Mēs nevaram prognozēt, kāda būs situācija nākotnē. Un es uzskatu, ka Eiropas ko, uh, Savienībai un komisija jau to zina labāk nekā jebkurš cits. Tātad Eiropas Savienībai ir jāspēj glābt dzīvības. Mēs varam glābt tūkstošiem cilvēku dzīvību, bet mums ir uh, jāsniedz atbilstoši finansējums, un par to jārūpējas ir budžeta komitejai, attīstības komitejai, un jāpanāk ir vienošanās padomē šos priekšlikums nopietni izvērtēt, un komisāri jau to pieminēja, jo šī joma ir ļoti sensitīva. Striflers kundze, paldies! Man ir jautājums Levandovska kungam, vai jūs varētu mūs informēt par uh, konkrētiem risinājumiem, ko esat paredzējuši ierosināt tuvākā un vidējā termiņā, ja būs kādi pārvietojumi, kāds būs tas apjoms un vai ar to pietiks, lai nosaktu maksājumu deficītu. Tāpat vai jūs domājat par novatoriskiem uh, risinājumiem, Uh, humānās palīdzības jomā, lai, uh, teiksim, veicinātu lielāku konkurenci. Vārds uh, Holmajers kundzei. Komisāris kundze un komisāri, man būtu vēl viens papildi jautājums. Pēc tam, kad Āfrikas uh, kontinentā, varbūt eh, teikšu savādāk, lai mēs saglabātu Āfrikas kontinentā zināmu ietekmi un palīdzētu cilvēkiem, kur no nu mums sagaida palīdzību, nodrošināt to, ka palīdzības pieprasījumi tiek finansiāli nodrošināti, gribētos zināt, cik lielā mērā dalību valstis ir gatavas un cik lielā mērā komisija ir paredzējusi uh, tos eh, budžeta līdzekļus, kas ir paredzēti nacionālajos eh, budžetos, kombinēt ar Eiropas Savienības līdzekļiem, cik tālu šādas iniciatīvas ir pavirzījušās un vai vispār ir gatavība šādiem soļiem, jo es redzu, ka Eiropas Savienībā joprojām pastāv liela mm, sadrumstalotība šajās iniciatīvās dalību valstis atsevišķi nāk klajā ar kādām iniciatīvām. Uh, ir Eiropas līmeņa iniciatīvas, bet dalību valstīm taču vajadzētu domāt par kopēju iesaistīšanos noteiktā apjomā, un es domāju, ka konsekventi tas ir jāsaista arī ar um, valstu budžeta līdzekļiem un Eiropas budžetu. Lielas paldies, Jorans Fēns, lūdzu. Paldies priekšsādātājs, pateicos komisāriem par viņu ļoti uh, svarīgiem un izsmeļošiem stāstījumiem. Es tikai gribēju turpināt Striflers un citu attīstības komitejas kolēģi teikto. Mēs esam uh, iepazinušies ar Broka un Salafrankas vēstu, vēstuli uh, ārlietu komitejā par uh, attīstības instrumentu, un mēs uzskatām, ka būtu jāpārvieto 100 miljoni papildu finansējums ārējās politikas instrumentiem, lai palīdzētu Dienvidu Sudānai un tā arī Ukrainai, ka noteikti būs nepieciešams atbalsts no Eiropas Savienības, pat ja šie instrumenti ir atšķirīgi nekā tie, kas tiek izmantoti Āfrikā. Es tikai gribēju turpināt Striplers kundzes teikto, kādi ir konkrēti priekšlikumi. Mums ir nepieciešami konkrēti priekšlikumi, lai mēs varētu rīkoties šeit Eiropas parlamentā. Ko esat paredzējuši darīt un ierosināt, lai uh, risinātu humānās palīdzības un stabilitātes un miera instrumenta sakarā un ko jūs esat paredzējuši darīt Ukrainā. Paldies, saka priekšsēdētājs. E, man ir trīs komentāri papildus tam, ko tik lieliski jau ir e, norādījuši kolēģi. Pirmkārt, es saprotu, uh, ka maksājuma apropriācijas humānai palīdzībai um, rada problēmas šobrīd, jo pagājušo gadu esam beiguši ļoti saspringtā budžeta situācijā. Un, diemžēl, budžeta komiteja netika pilnībā informēta par to, ka ir tik saspringta situācija humānās palīdzības finansējuma jomā un ka pastāv šāds risks kad mēs izskatījām 2013. gada devī, eh, budžeta devītos grozījumus, kad bija runa par 400 miljoniem eiro no solidaritātes fonda, lai sniegtu atbalstu atsevišķiem Eiropas Savienības reģioniem, kas bija cietuši plūdos, kad trūkst naudas, ir jāizraugās prioritātes Un, ja jāizvēlas par to, starp to, vai uh, maksāt kompensācijas pašvaldībām, kas jau ir apmaksājušas iepriekš ciestos zaudējumus, vai arī palīdzēt organizācijām uzglābt cilvēku dzīvības, tad varbūt šī prioritāšu secība varētu būt atšķirīga. Ja šie 400 miljoni eiro būtu piešķirt humānai palīdzībai, tad situācija būtu citāda nekā tā ir šodien bet, diemžēl, mēs nebijām informēti par steidzamības situāciju humanās palīdzības jomā. Otrs komentārs. Un Georgievas kundze jau to ir skaidri norādījis, ka pastāv risks, ka izveidosies tāda situācija humanās palīdzības jomā, kā tas jau ir uh, struktūra fondu jomā, ka pastāvīgi būs. Um, Uh, atšķirības starp piešķirto līdzekļu apjomu un, un reāli izmantoto līdzekļu apjomu. Mēs varētu varbūt izmantot tādu pašu pieeju, ka lauksaimniecības jomā, ka maksājumu uh, un saistību apropriācijas ir viens un tas pats, jo dažkārt šī nobīde starp saistību uzņemšanos un reālo maksājumu ir ļoti neliela un tas jau ir vairāk kārt uh, teikts, ka šī nobīde nedrīkst uh, palielināties. Tālāk, vairāki kolēģi savās runās vainoja padomi šai situācijā, bet patiesībā jau sākotnē komisija ir atbildīga par budžetu pārvaldību. Un ja mūsu saņemtā informācija, ko mē, mums sniedza nevalstiskās organizācijas, kas pēkšņi nonāca tādā situācijā, ka tām bija jāpārtrauc virkne pasākumu vai jāslēdz pat uh, slimnīcas līdzekļu trūkuma dēļ. U, ja komisija mūs būtu saulēcīgi brīdinājusi par šādu situāciju. Ja komisija būtu pildījusi savu pienākumu, tad mēs nebūtu šādā situācijā. Līdz ar to komisijai arī būtu jāmācās no šīs pieredzes. Un pirmkārt, kā jau es to norādīju, un arī komisārs Levandovskis daļai jau ir atbildējis uz šo jautājumu, tā tad ir jāveic visi piesardzības pasākumi, lai nodrošinātu to, ka netiek pārtraukta maksājumu plūsma eh, tajā eh, laika posmā, eh, kad būs beidzies vecā parlamenta pilnvaru termiņš un nebūs vēl sācis darboties jaunais sasaukums. Un ir jāiestrādā arī šādi principi 2015. gada budžetā, lai šī atšķirība vēl nepieaugt nākamā gada budžetā. Tātad tie bija tie komentāri, kas mums bija ko mēs vēlējāmies izteikt, un tagad vārds komisāru kungam. Paldies par jūsu komentāriem. Manuprāt, galvenais secinājums varētu būt tāds, ka budžets gan dalību valstu, gan Eiropas līmenī ir visu solījumu pārbaudes akmens, jo uh, tas sakāms par mūsu uzticamību daudzās jomās, ne tikai humānās palīdzības jomā, vai mēs pildām savus solījumus vai nē. Kā jūs zināt, es nekad neesmu uh, bijis par to, ka būtu jādod solījumi, ko nespējam pildīt. Un tagad humānās palīdzības jomā un arī jauniešu nodarbinātības un MVU eh, finansējuma jomā eh, ir jāsāk darboties. Un šeit ir runa ne tikai par to, ka ir nobīdes starp eh, saistībām un maksājumiem, bet ir runa arī par politiskiem solījumiem, tīpaši nodarbinātības jomā. Uh, Un tādēļ es gribētu skatīt humano palīdzību plašākā budžeta pārvaldības kontekstā. Mēs esam saņēmuši šo Sala Frankas un Broka vēstuli, kurā ir runa par dramatisko situāciju atkart, attiecībā uz stabilitātes un miera instrumentu šis jautājums mums ir jāapspriež. Rīt mēs runāsim arī par finanšu līdzekļiem Ukrainai. Mums ir jābūt gataviem rīcībai, tūlītējai rīcībai. Protams, ir jāņem vērā reālā budžeta situācija, bet galvenā mācība mums ir tāda, ka mēs nevaram solīt to, ko nespējam pildīt. Un uh, tā es domāju arī, ka tiešām budžets ir uh, solījumu piepildījums. Mums ir jāskatā, kāda ir situācija šodien. Mēs nevaram tikai raudzīties pagātnē, bet, protams, ir uh, grūti saprast, kā var būt 20 miljārdu atpalīdzība budžetā. Un uh, Mums uh, varbūt vajadzēja tādu tabulu sastādīt. Par spīti visiem brīdinājumiem, eh, dalību valstu, tātad jūs redzat šeit tabulā, kādas bija reālie dalību valstu pieprasījumi, ko saņēmām šeit Briselē. Eh, šie pieprasījumi ienāca ar lielu nokavēšanos, un mēs nespējām visu to apmaksāt. Bet mums ir vairāk jāraugās tomēr nākotnē. Un uh, runājot par humāno palīdzību, Kristalīnai pateicoties, humānā palīdzība guva tādu kā prioritāti, ņemot vērā budžeta samazinājums citās jomās. Tas nozīmē, ka šis budžets netika samazināts salīdzinot ar pagājušo gadu. Un e, ir runa par 400 miljonu piešķiršanu humānai palīdzībai 2013. gadā un e, par atbilstošiem 200 e, miljonu pārvietojumiem. Un uh, tas nozīmē, ka budžetu sastādot nedrīkst pieļaut atšķirības starp saistībām un maksājumiem apropriācijās. Un tas sakāms ne tikai par humāno palīdzību, jo tas attiecas uz arī citām jomām un mūsu uzticamību. Tālāk. Eh, humānās palīdzības jomā ir 70% piešķīrums un 115 miljonu eiro rezerve neparedzētiem gadījumiem, bet es domāju, ka mums nevajadzētu steigties šo rezervu izmantot jau tagad, jo var radīties, rasties citas neparedzamas un dramatiskas situācijas eh, Eiropā taiskaitā. Viens Uh, no ah, Kristālīna ierosinājusi naudas sodus novirzīt humanās palīdzības sniegšanai, bet, diemžēl, tas nav iespējams. Un, un šīs ienākuma avots ir arī nestabils, un Almuņas kungs ļoti efektīvi tagad iekasē šos naudas sodus. Uh, bet nu, nevar uh, uz to vien balstīties humani, humanās palīdzības apmaksai. Uh, tādēļ mums ir nepieciešams izmantot visas elastības iespējas 2014. gada budžetā, lai atbalstītu humano palīdzību, bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka šogad notiek parlamenta vēlēšanas un, diemžēl, eh, ir diezgan ciniska situācija, ka ir valstis, kuras prasa palielināt humāno palīdzību no vienas puses, un tai pašā laikā balso par budžeta samazinājumu, tā skaitā eh, arī humānai palīdzībai. Tā, eh, protams, ir neto maksātājas valstis Un kad mēs uh, vēršamies pie šīm valstīm ar uh, budžetu grozījumiem, lai palielinātu budžetus, tad izrādās, ka šāds uh, risinājums priekšvēlēšanu kontekstā mm, negūst atbalstu. Tas neizskatās labi. Un ja mēs runājam par uh, reāliem palielinājumiem, tad varbūt tas būs iespējams 2014. gada otrajā pusē, bet pagaidām ir šis, šis 700 miljonu eiro rezerva, ar ko nepietiek. Okay, yeah, now on. Um, Labi, liels paldies visiem par komentāriem un jautājumiem, kas tika uzdoti. Ņemot vērā to, ka mums nav pietiekami daudz laika, es mēģināšu atbildēt īsi. Es pilnībā piekrītu Jensenas kundzei. Rezerve ir jālīdzsvaro saistībās un maksājumos, un mēs eh, centīsimies panākt, lai par to tā domātu visi, bet būs jāpiestrādā, jo, kā jau jūs teicāt, tas nav pašsaprotami. Protams, ka mēs mēģināsim meklēt veidus, kā veikt korekcijas, bet es aicinātu nodrošināt eh, humanitāro palīdzību, ņemot vērā, uh, trūkumus. 23 miljārdi ir milzīga summa, milzīga problēma, kas ir jāatrisina, bet 400 eh, miljoni nav tik milzīga problēma. Un ņemot vērā to, kas ir likts uz kārts, mums vajadzētu pareizi izvirzīt eh, prioritātes. Un runājot eh, specifiski par 160 miljardiem eiro, Es gribēju atgādināt divas lietas. Pagājušā gadā mēs sākām domāt par atšķirībām starp saistībām un maksājumu apropriācijām, samazinot uh, maksājumus avansā, bet tas nozīmētu, ka tad, ja ka parastais uh, maksājums, kas būtu bijis 20%, tagad ir palielinājies līdz vairāk nekā 30% un uh, gada beigās uh, daudziem šiem līgumiem pienāks uh, maksājuma termiņš. Vēl svarīgāk ir tas, ka no nu, budžeta komitejas priekšsādātāji mēs dzirdējām pārsteigumu par to, kāpēc mums vispār ir problēmas ar humanitāro palīdzību. Es mēģināšu paskaidrot pagājušā gada beigās. Mēs visi domājam, ka esam panākuši vienošanos un ka tā paredzēja, ka budžets palīdzībai ārkārtības, eh, ārkārtas situācijās tiek sabalansēts saistību un maksājumu daļās, kas ļautu mums nodrošināt vieglāk pārvaldām situāciju. Līdz pat pagājušā gada decembra beigām mēs dzīvojām ar šādu pārliecību, ka risinājums ir atrasts un ka tam ir atbalsts, bet tomēr tā nenotika. Godīgi runājot, situācija ir grūta, un tagad ir jādomā, kā no tās izkļūt. Es esmu ļoti pateicība, pateicīga visiem tiem runātājiem, kas atbalstīja pirmkārt uh, nesamaksāto līdzekļu apjomu samazināšanu, bet arī norādīja, ka šādas situācijas nākotnē vairs nevajadzētu pieļaut. Jo mēs esam ļoti saspringtā uh, maksājumu apropriāciju pārvaldības vidē un mums nevajadzētu nostādīt šādā grūtā situācijā nedz mūsu pilsoņus, nedz pašiem sevi, nedz arī cilvēks, kam nepieciešama palīdzība. Vēl tika uzdot jautājumi par gāzu un par situāciju tur. Jā, situācija tur ir ļoti smaga Un šeit es gribēju norādīt divus aspektus. Tā kā ir dramatizējusies situācija Sīrijā, pašlaik uh, ir krīze Ukrainā. Protams, ka tās krīzes, kas ilgst ilgāk, parasti gal galā tiek aizmirstas, un Sīrijas un Gāzes iedzīvotāji šobrīd ir šādā situācijā. Nu, tāpēc jau mums eh, ir jādomā par mūsu saistību pilsī, pildīšanu. Mēs eh, esam paredzējuši 16% eh, maksājumu ilgām krīzēm. Kopā ar UNRA mēs nodrošinam 200 miljonus eiro gadā. Mūsu dāļa varbūt nav pārāk liela, tomēr tā sēdz kritiskas vajadzības. Un jādomā, kas notiks ar palestīniešiem krī Sīrijas krīzēm Es gribēju teikt, ka komisijā mēs esam stingri aizstāvējuši palestīniešu tautu Sīrijas konfliktā un vienmēr esam prasījuši, lai ievērojama mūsu daļas, mūsu palīdzības daļa tiktu novirzīta Sīrijai, neraugoties uz riskiem. Vi, 40% humanitārās palīdzības mēs um, sniedzam Sīrijai un redzam, ka situācija tur ir ļoti dramatiska. Un cietē vidū ir arī palestīnieši. Protams, ka mēs neaizmirsīsim par šiem jautājumiem. Bija jautājums, kā nodrošināt konsekvenci un uh, panākt to, ka dalību valstis uh, apņemtos sniegt palīdzībā vairāk nekā 0,7%, ko tās ir apņēmušās. Tas vairāk ir komisāra piebalga ziņā. Es gribēju teikt, ka varam lepoties ar to, ka esam daudz paveikuši, vienot, strādājot pie vienotas ES pieejas, atbildes sniegšanai būtiskās krīzēs. Kopā ar dalību valstīm mēs esam mobilizējuši 2,7 miljārdus eiro un sniedzam palīdzību koordinētā veidā, izmantojot uh, visus uh, pieejamos resursus. Mēs uh, sasaucām sapulci un panācām to, ka 500 miljārdi, miljoni dolāru tiek uh, sniegt palīdzībā. Uh, bez ēs iesaistīšanās tas nekad nebūtu noticis. Un es gribēju teikt, ka es negribu uh, teikt, ka tas ir mans sasniegums. Tas bija tāpēc, ka mēs šodien saskaramies ar ļoti neparastām ārkārtas situācijām, bet mēs darām visu, lai nodrošinātu kopēju palīdzības sniegšanas platformu. Minēšu arī, piemēram, Vienu piemēru no Sīrijas krīzes mēs nodrošinājām ne tikai palīdzības sniegšanas koordināciju, bet arī sadarbojāmies ar Starptautisko vālotas fondu un citām organizācijām, lai varētu Sīrijas krīzi raudzīties konsekventā veidā. Un, protams, ka ir jautājums arī par citu donoru iesaistīšanu, tomēr, ņemot vērā ierobežoto laiku, varbūt par to nerunāsim. Es gribētu pabeigt savu uzstāšanos ar nelielu nepiekrišanu Levandauska kungam. Mums ir jāsaprot, ka nav nekāda realistiska veida, kā naudas sodus iepludināt uh, tieši ES budžetā. Tomēr dalību valstis var iezīmēt ieņēmumus, uh, tiem projektiem un mērķiem, par kuriem ir kopēja interese. Un tad, ja mēs 1,7 miljārdus eiro saņemam no bankām, izdalam to valstīm, un tad valstis lem par to, ka daļa no šīs naudas var tikt izmantota kopīgās Eiropas interesēs, vai tā būtu Ukraina vai Sīrija. To būtu iespējams izdarīt ar esošo finansējuma juridisko satvaru. Nē, es eh, negribēju iet eh, tik tālu. Es domāju, ka mums ir jādomā par neparastām līdzekļu mobilizācijas platformām, jo mēs saskaramies ar neparastām krīzēm. Cerams, ka Ukrainā humanitāras krīzes nekad nebūs, bet es gribēju tiem cilvēkiem, kas par to ir norūpējušies teikt, ka mums tur jau strādā cilvēku komanda. Ceriet uz vislabāko, bet esiet gatavi sliktākajiem. Liels paldies, paldies komisāris kundze un komisāra kungs. Es ceru, ka pateicoties jums, mums ir izdevies uh, padomāt par pasākumiem, kā labot šo bažas raisošo situāciju Es ļaušu tiem, kas jūs pavada atstāt zāli, es pateicos eh, par to, ka jūs varējāt, eh, manai pateicos arī manai līdzpriekšsādātāji par to, ka viņi varēja šeit piedalīties sanāksmē. Dargie kolēģi, turpināsim darbu ar nākamo punktu, un es ierosinu tagad pāriet pie devītā punkta. Tas ir pašiniciatīvas ziņojums par gūto pieredzi un turpmākajiem pasākumiem saistībā ar DFS. Ivailo Kalfins ir referents kopā ar Žānu Liku Dehānu. Mēs esam saņēmuši vairāk nekā simts uh, grozījumu. Priekšlikums Ivailo vecstāv jāpaldies īsumā pastāstīšu jums par to, kāda ir šī grozījuma jāga. Mums joprojām ir uh, nedaudz laika padomāt par tekstu. Un atzinums ir sagatavojušas trīs komitejas - nodarbinātības, lībe un regija. Mēs esam saņēmuši arī AFCO atzinumu saskaņā ar 50. pantu un aptuveni 100 grozījumus, kas uh, tika iesniegt tieši budžeta komitejai. Mani komentāri par šiem grozījumiem ir sākojoši. Pirmkārt, par AFCO, kur ir 50. panta procedūra. Es domāju, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Ar Žānu Līku mēs tikāmies ar Dāfa kungu, apspriedām ziņojumu kopējo ievirzi un uzskatām, ka AFCO grozījumi ir lietderīgi un netraucēs ziņojumam. Tie būtībā atbilst mūsu cerībām. Daži no sagatavotajiem atzinumiem, kas nāk no komitejām, it īpaši no nodarbinātības komitejas un regiju komitejas, ir saistīti ar parlamenta iekšējām procedūrām. Mēs zinām, ka bija neatbilstības laikā, kad uh, notika sarunas par DFS. Tur bija diskusija par to, kura komiteja ir uh, tiesīga risināt šīs lietas, kā tas notiek. Un viņi piedāvā zināmas grozījumus. Mums ir jāpieņem lēmums, jo šobrīd es esmu diezgan skeptiski noskaņots par to, kā mēs varam atrisināt šo problēmu attiecībā uz nākotni, bet eh, vienā savā atzinuma daļā AFKO runā par parlamenta procedūrām, parlamenta darbu, un mēs varētu pieminēt to, ka šīs problēmas ir jārisina. Mēs darīsim visu iespējamo, lai iekļaut šos grozījumus pēc iespējas lielākā mērā teksta galīgajā redakcijā. No simts grozījumiem, kas ir iesniegti tieši budžeta komitejai, manuprāt, lielākais vairums, lielāko vairumu šo grozījumu ir iespējams ņemt vērā un apspriest ar kolēģiem. Bet ir viena vai divas problēmas, kuras gribēju pakomentēt sīkāk. Viena no tām ir tāda, ka ir vesela virkne grozījumu, kas runā par DFS uh, novērtējumu. Mēs jau esam runājuši par šo lietu, un mēs uh, piedāvājam neieslīgt šādās diskusijās. Un par DFS ir vispārēja neapmierinātība. Tiek teikts, ka šajā, šim DFS nebūs uh, iespējas risināt problēmas, kas ir prioritāras uh, savienībai, bet ja mēs uzsākam diskusiju par to, kā būtu bijis labāk, tad tā būs nebeidzama diskusija un parlaments būs ļoti sašķelts šajā jautājumā. Tas nav ziņojuma mērķis. Mēs drīzāk gribam mācīties no šīs DFS apspriešanas un domāt par to, kā labāk organizēt savu darbu nākotnē. Otrs grozījumu komplekts eh, runā par varas līdzsvaru starp parlamentu un padomi, kurš pieņem lēmumus, un parlaments jau vairāk kārt ir paudis nostāju, ka mēs vēlētos, lai parlamenta loma sarunās tiktu pilnībā ņemta vērā, uh, apspriežot dažādas jautājumas, it īpaši tajos jautājumos, kur ir paredzēta koplēmuma procedūra. Par padome parasti šīs politikas ar mums eh, nekad neapspriež, bet eh, parasti tikai nodiktē skaitļus. Mēs uzskatām, ka ir jāstiprina šī pieeja Parlaments jau daudz kārt ir paudis par to savu nostāju, aicinot praksē īstenot uh, Lisabonas līguma noteikumus. Ir jādomā, ko darīt ar šiem grozījumiem, bet principā tie ir pret to ievirzi, par kuru mēs ar ļoti lielu vairākumu jau esam vienojušies. Tādi būtu mani vispārīgie komentāri, kurus es šobrīd gribēju paust. Un Gribēju jūs informēt arī par termiņiem. Balsošana budžeta komitejā ir plānota 19. martā, un es ceru, ka mēs varēsim līdz nākamās nedēļas sākumam sagatavot uh, zināmus uh, kompromisa priekšlikums par tekstu. Es arī ar nepacietību gribētu uzklausīt kolīģu, kolēģu reakciju un kādas ir jūsu domas par darba pabeigšanu pie šī teksta, kur apstiprināsim plenārsesijā aprīlī. Liels paldies! Šķiet, ka koordinātori un ēnu referenti nav lūgušies pie izteikties par Ivailo ziņojumu. Un, kā jau viņš norādīja, balsošana par šo ziņojumu notiks uh, mūsu nākamajā sanāksmē 19. martā, un pēc tam šis ziņojums tiks eh, no, nosūtīts plenāra sesijai. Nu, tas būtībā ir mūsu testaments, kurā tiek uh, apkopota tā pieredze, kuru mēs esam guvuši risinot sarunas par DFS, lai mūsu pēcnācēji to varētu ņemt vērā. Un tagad es jums piedāvāju pāriet pie desmitā darba kārtības punkta, un es došu vārdu Annai Jensenai. jāteic, ka mums eh, šeit ir runa par nelielu grozījumu 2014. gada vispārējā budžetā. Un, protams, ka mēs eh, nevaram to neiztērēt Un tāpēc es došu vārdu Annai Jensenai, un es aicinu arī pēc tam koordinātors palikt zālē, lai atrisinātu dažas problēmas, kuras ir jāatrisina koordinātoru līmenī, izmantojot uh, tulku pakalpojumus, kas ir nodrošināti līdz 12.30. Tātad desmitais punkts Anna lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, kā jau jūs minējāt, uh, šie budžeta grozījumi ļoti nelieli un tiem nav tiešas eh, tīrās ietekmes uz budžetu, tie ir vairāk tehniski grozījumi. Tad te iet runa par trim lietām. Vispirms pielāgojumi, kas nepieciešami, lai realizētu Eiropas investīciju fondu kapitāla palielinājumu, otrkārt izmaiņas, kas izriet eh, no juridiskā pamata mājiņas programmai Horizons 2020 jo tas tika apstiprināts pēc tam, kad tika apstiprināts budžets 14. gadām. Un treškārt, budžeta struktūras izveidošana kopīgajam uzņēmumam Shift to Rail. Tātad tās ir trīs lietas, un es ierosinu gatavoties balsojumam par to 2. aprīļa sesijā. Un padomu skatīs to aprīļa sākumā, un tad mums būs 42 dienas, lai paustu savu viedokli. Bet, kā zinat, sāksies vēlēšana kampaņa un nebūs plenāras sēdes maijā un jūnijā. Tieši tādēļ aprīļa plenāra sesijā. 2. aprīļa plenāra sesijā balsot par to, bet eh, es domāju, ka nekāda grozījuma nebūs, ja padoma attiecīgi negrozīs komisijas priekšlikumu. Tātad, ja tam piekrīt padome, tad attiecīgi arī mēs tam piekrītam. Ļoti vienkārši. Paldies. Très bien. Merci. Ļoti labi. Paldies, Anna. Tātad, protams, ka tas lielā mērā būs atkarīgs arī no padomis darba grafika, bet kā jau Anna norādīja, mēs vēlamies darīt visu, lai varētu nobalsot vēl pirms vēlēšanām. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir noteikts 10. martā, pulksten 18. lai mēs 1. aprīlī varētu par šo priekšlikumu balsot budžeta komitejā Un, eh, ja viss būs labi, tad 2. aprīļa plenāra sesijām. Tas tad arī viss par desmito punktu. Mums vēl ir atlicis viens punkts par nekustamā īpašuma politiku. Monika, vārds tev. Priekšsādātāji. Tā kā mana kolēģe šodien nevarēja būt te, mums būtu lūgums šos jautājumus risināt, koordinējoties ar atbildīgajiem dienestiem, pārcelt šo jautājumu uz nākamo sanāksmi. Un Evas vārdā es gribēju lūgt pagarinājumu. Tas, mēs ar Evu par to ir, esam vienojušies, un ja termiņus ir iespējams pagarināt līdz marta beigām, tad uh, Eva vēl varēs veikt uh, nepieciešamās, nepieciešamās pasākumus labi. Atbilstoši finanšu reglamenta 203. panta 5. punktam mēs piešķiram šim jautājumam pagarinājumu divu nedēļu garumā. Un eh, par EBI paziņojumu lemsim mūsu nākamajā sanāksmē. Un pēdējais punkts darba kārtībā ir Jutas uh, Haukas ziņojums. Uh, par starpinstitūciju darba grupu par aģentūrām. Jā, pavisam īsi. Vakardien mums notika pirmā starpiestāžu darba grupas sanāksme par aģentūrām. Jūs zināt, ka priekšstādātāja konferencē Anna Jensenā, Monika Holmajere, eh, Garvie Zabala kundzi un mani iecēla par šīs darba grupas priekšsādātājām, un vakardien padomē šī darba grupa pirmoreiz tikās. Mums bija darba kārtība. kuras galvenais mērķis bija noteikt šīs darba grupas darba pamatus, struktūru. Mēs runājām par mandātu, tas jau bija nedaudz sarežģītāk. Tomēr es domāju, ka mums izdevās vienoties par to, ka mēs nekādā gadījumā nevēlamies izvirzīt par atsauces punktu komisijas paziņojumu. Kā atsauces punktu mēs vēlamies izvirzīt to, ko kopēji pauda trīs institūcijas. Un runājot konkrēti, mēs vēlamies strādāt tieši tāpat kā iepriekšējā starpiestāžu darba grupā. Proti, uh, paredzot, ka ir politisks līmenis un tehnisks līmenis, kurā strādā mūsu cilvēki no sekretariāta, arī komisijas un padomas sekretariāta cilvēki. Un man jāliek pēdiņā šis vārds politisks, eh, bet eh, tā tiešām bija politiska sanāksme, kas mums vakar izcinājās. Un arī padome pauda politisku nostāju par darba gatavošanu tam būtu jāvirzās uz priekšu bez liekas kavēšanās, un cerams, ka nākamajā sanāksmē mēs jau varēsim pabeigt darbu ar konkrētiem rezultātiem. Mēs vēlamies, lai otrā sanāksme notiktu aprīļa pirmajā nedēļā. Un runājot par trialogu, nekas vēl nebija īsti skaidrs Nav saprotams, kad padome būs gatava noturēt šo otro sanāksmi, vai viņi būs gatavi uzsākt trialogu, bet, manuprāt, otrajā un trešajā datumā ir paredzēta neformāla ekofin padome Atēnās, un viņiem būs uh, lielas grūtības piedalīties vai nu. No Uh, šajos datumos, tāpēc sanāksme varbūt varētu notikt 1. vai 4. aprīlī. Redzēsim, kāds būs atrisinājums, bet līdz tam mēs vismaz gribētu izstrādāt pamatus mūsu darbam, apzināt esošo situāciju, kāda ir aģentūra situācija bijusi 2013. gadā, jo tas saistās ar faktu, ka mēs vēlamies aģentūru personāla skaits samazināt par 500%, ir jādomā par to, kuras aģentūras 2013. un 2014. gadā saņēma jaunas uzdevumus, kā viņi ar to tiek galā par spīti personāla samazinājumam, un ir jāraugās, vai aģentūrās ir iespējams panākt efektivitātes uzlabošanu, kuras aģentūras jau ir uzsākušas resursu pārvietošanu Un ir svarīgi domāt arī to, kā aģentūras tomēr sniedz pakalpojumus mūsu rūpniecībai, piemēram, EASA, transporta drošības aģentūra ķelmē, ķīmijas aģentūra Helsinkos, uh, aģentūras Alicantē un Anžērā un citur. Ir jāraugās, kā viņas tiek galā ar savu darbu, pakļaujoties prasībai samazināt personālu skaitu, bet vienlaikus nodrošinot labus pakalpojumus. Un turklāt tas jau vēl ir jāizmanto kā atskaites punkts, lai šie produkti varētu tikt pārdot visā pasaulē. Ir jādomā, kā ar šo situāciju rīkoties, un par to mēs nākamajā sanāksmē gribam runāt. Darba grupai nevajadzētu atkārtot to darbu, kas tika veikts iepriekšējā darba grupā trīs ar pus gadu laikā. Nevajadzētu to dublēt, atkārtot, nē. Bet mēs vēlamies, lai šī darba grupa atvieglotu ikgadējās eh, budžeta izpildes apstiprināšanas eh, procedūras, lai mums samierināšanās sanāksmēs pēkšņi nevajadzētu sākt atkal runāt par aģentūrām. Mēs zinām, ka ir pašsaprotam, ka šī darba grupa nevar pārņemt budžeta iestāžu struktūru lēmumus, bet vismaz var atvieglot šo lēmumu pieņemšanu pienācīgi sagatavojot šos lēmumus. Par to mēs domājam, tāpēc mēs arī sagatavojām šo kopējo deklarāciju, un šobrīd es esmu noskaņota optimistiski par to, ka līdz aprīļa pirmajai nedēļai mums izdosies panākt pieņemamu rezultātu, balstoties uz kuru mēs varēsim turpināt darbu tālāk. Padome no sākuma ir piekritusi 2014. gadā divām politiskām sanāksmēm. Viena, kā jau es teicu, cerams notiks 1. aprīļa nedēļā un otra septembra sākumā. Tādējādi mēs varēsim ņemt vērā mūsu darba konsekvences, eh, sekas, rezultātus un iekļaut to turpmākajā darbā. Būtu uh, jauki, ja mums tas izdotos katrā budžeta izpildes procedūras apstiprināšanā. Tomēr padomas prezidentūra pagaidām vēl nebija gatava piekrist, uh, kā šāda darba grupa varētu strādāt katru gadu. Viņi varēja apstiprināt tās darbu 2014. gadā, un tad nākamā gada sākumā mēs raudzīsimies, vai 2015. gadā strādāsim tieši tādā pašā veidā. Šobrīd es gribētu no padomas puses vismaz redzēt izpratnes izrādīšanu par to, ka tā ir pamatota veiksmīga pieeja, un varbūt padome redzēs, ka šāds darbs ir bijis labs, ka tas ir atvieglojis uh, budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru, un tad varbūt mēs šādu pieeju varēsim turpināt. Tāpēc varu teikt, ka daudz mums šobrīd nav izdevies panākt, bet šķiet, ka mums ir izdevies ievirzīt padomi uz pareizo ceļu. Paldies, bravo jūta par šo būtisko darbu, kas no jūsu puses ir prasījis eh, bezgalīgu pacietību un eh, kas prasa noteiktu efektivitāti. Monika Holmējere lūdzu. Es gribēju paust savu viedokli. Es vakardien nevarēju būt klāt šajā sanāksmē, bet balstoties uz eh, daudzām sarunām, līdzīgi kā Jota Hauka, es esmu sapratusi, ka uh, padome ir ārkārtīgi piesardzīga visos jautājumos, kas skar aģentūras, un komisija balstās uz noteiktajām procedūrām, plāniem, un tāpēc eh, tai arī nav īpaši lielas eh, manevrēšanas iespējas, un viņi nekādu sajūsmu par to nepauž. Es, man radies iespējas, ka padome ir ierobežot savā pieejā, jo viņi uzskata, ka juridiskos strīdos ar padomēm viņi varētu zaudēt un ka būs jātērē tam lielāka, lielāki budžeta līdzekļi. Bet es domāju, ka mums padomē ir skaidri jānorāda, ka mēs domājam par pārstrukturizācijas iespējām, par līdzekļu saprātīgāku izmantošanu. Mūsu pieeja nav tāda, ka mēs vēlamies uh, tikai palielināt uh, līdzekļu apjomu, personālu, un ja mēs nevēlamies zaudēt konkurētspēju un darba vietas, um, tad mums jāatgādina, ka šīs aģentūras ir svarīgas, un padomē mums nāksies piekāpties. Es pieteicos jūtai par nepiekāpību, un mums visiem novēl labus panākumus uh, mūsu uzdevumā, mēģinot uh, padomēt, paskaidrot to, ko mēs viņiem gribam teikt. Labi, mēs visi tā uzskatām. Tagad vārds Dominikam Rikai. Paldies, priekšsādātāji. Pavisam īsi es gribēju pateikties Jūtai par viņas uh, darbu un uh, par viņas uh, sacīto, bet es gribēju paust arī savas bāžas, jo šīs diskusijas, uh, kuras ir uzsācis parlaments, ir vērstas uz to, lai nostiprinātu aģentūru darbu starpiestāžu, Eiropas Savienības iestāžu starpiestāžu ietvaros, un Monika pieminēja arī budžeta situāciju un teica, ka ir problēmas, jo no vienas puses uh, padome grib aizstāvēt aģentūras, bet no otras puses paredz līdzekļu apcepšanu. Manuprāt, aģentūrām ir dinamisks uh, profils un uh, likumdošanas lēmumi, tiek pieņemti likumdošanas lēmumi, kas paredz aģentūrām jaunas uzdevumus. Reizēm šie uzdevumi ir ārkārtīgi būtiski, un tāpēc ir svarīgi, lai eh, tie tiktu ņemti vērā arī budžeta ietvarā. Es minēšu pāris piemērus. Mēs runājām par gaisa transporta aģentūru pārskatot uh, šīs aģentūras regulu, tika paredzēti jauni pienākumi, un pagājušo nedēļu Strasbūrā mēs uh, balsojām par Eiropas dzelzceļa aģentūru, kurai ir jāīsteno 4. dzelzceļa tiesību aktu pakotne un komisijas piedāvātais uh, uzdevumu palielinājums, kas ir konsekvents un diezgan būtisks, Un, ja netiks pa piešķirt papildus līdzekļi, tad uh, šī aģentūra nevarēs to pildīt. Protams, ka tas ir saistīts ar uh, nozari, ar standartizāciju un uh, citām lietām. Tas, ir, protams, ir ārkārtīgi svarīgi nodarbinātībai. Un, lai šim likumdošanas tekstam būtu pievienotā vērtība, mums šī aģentūra ir jāstiprina padomē vienmēr ir tāda negatīva attieksme pret aģentūrām, bet es gribēju teikt, ka ir nepieciešams dinamiski domāt arī par likumdošanu, ja ne aģentūras savu darbu nevarēs pabeigt, un tas uh, attiecībā uz nākotni raisa bāžas. Jā, patiešām. katra valsts uh, uztraucas tikai par to aģentūru, kas ir tās teritorijā, bet kopumā uh, padomes nostāja pret uh, aģentūrām nav labvēlīga, jo tiek uzskatīts, ka ir pārāk daudz šādu aģentūru. Klūtiskungs, jā, paldies pa priekšsādātājiem runāšu tālāk vāciski, jo franciski vairāk neprotu neko citu. Es gribēju uzsvērt to, ko teica iepriekšējais runātājs. Es galvenokārt strādāju ekonomisko jautājumu komitejām pēdējo piecu gadu laikā. Mēs tur daudz esam runājuši par krīzi, kurā joprojām atrodamies. 2010. gadā mēs uzsākām trīs finanšu tirgu uzraudzību aģentūru darbu Frankfurtē, Parīzē un Londonā. Tātad apdrošināšanas finanšu tirgus un e, citas. E, bet es runāju ar e un banku uzraudzību, un es ar, runāju ar ESMA pārstāvi par jautājumiem, kas e, tika jau pieminēti. Runātājs atvainojas, ka tikko viņam izslēdzās mikrofons, un tas nenotiek pirmo reizi. Uh, bet es eh, gribēju atgādināt, ka man tika norādīts, ka, piemēram, esma, EBA nodarbojas ar Bāzēls 3 regulas īstenošanu, ar MIFID direktīvas īstenošanu, kas tām uzliek daudz papildus pienākumu, un eh, tie nebūs paveicami ar līdzšinējo personālu, ja mums nerūpējas par to, lai mēs izkļūtu no krīzes, kurā joprojām dzīvojam, un lai, ja mēs nedomāsim par preventīviem pasākumiem, tad būs ļoti grūta situācija. Es atceros, cik grūtas bija sārunas ar padomi, un padome trilogā piekrita, bet līdzekļu samazinājums šobrīd aģentūras eh, padara rīcību nespējīgas. Uh, Es nesaprotu, kāpēc tad ir esmai jāuztu, jāuztic uzdevumi, kas netiek veikti nacionālā līmenī un kas tagad ir paredzēti veikt Eiropas līmenī. Es pilnībā piekrītu, mums ir jāraugās, lai aģentūras paliktu neatkarīgas un esma kolēģis norādīja, ka finansējuma struktūrā 60% līdzekļu sēdz eh, dalību valstis, 40% ES un ir arī zināms maksas, ko eh, veids bankas un biržas. Bet es ar viņu runāju par budžeta samazinājumu dalību valstīs, un viņš teica, ka ir aizvien grūtāk saņemt maksājumus no dalību valstīm, kaut arī mērķi joprojām ir skaidri un pārskatāmi. Es domāju, ka budžeta komitejas uzdevums uh, padomāt par to, vai šo maksājumu proporciju 40 un 60% nav iespējams pagriezt otrādi un varbūt uh, samazināt uh, spiedienu uz dalību valstīm. Es nezinu, varbūt Jutai un Monikai uh, varu jautāt, vai tas ir jautājums, par kuru konsultācijās tiek runāts, un vai šādu aspektu būtu iespējams diskusijā iekļaut. Jebkurā gadījumā pašlaik parādās milzīgs spiediens, lai mēs nodrošinātu šī, šo uzraudzības pienākumu, jo pretējā gadījumā mēs vispār varējām neveikt šādus uzdevumus iestāžu dibinā, dibinot iestādes. Mēs jau varētu arī izmantot Georgievs kundzes ideju un arī viņiem piešķirt šos soda naudu iekasētās. Nu jā, mēs jau tieši par to arī runājām, kad mēs vakardien domājām par to, kam būtu jāķeras pie ragiem pirmajam. Ir konkrēti jādomā, kādi ir standarti uzdevumi un kādi ir aģentūra papildu uzdevumi, uh, papildus tiem, kas tika paredzēti dibināšanas regulās. Es jau to pašu pagājušā nedēļā teicu arī plenāra sesijā, kad runājam par dzelzceļa tiesību aktu pakotni. Es sagaidu, ka, tad, ka komisija, tad, kad būs uh, pabeigts likumdošanas darbs, komisija mums sniegs uh, atbildes uz budžeta jautājumiem, un tur tad būtu jānorāda, kā jaunajos tiesību aktos jaunie parādzētie uzdevumi ir paveicami. Ir gan tas, ko piedāvā tu. Nu jā, ir jābūt tā, ka komisija nāk klajā ar jaunu regulas priekšlikumu, jo tas jau ir regulas priekšlikumā. Mēs nevaram budžeta procedūras ietveros grozīt pamatregulu. Es zinu, ka Pagājušā reizē tas eh, citādi nebija iespējams. Ir vēl viena aģentūra, Eiropa, kura uzskata, ka aģentūras vispār būtu jāfinansē pilnībā no Eiropas Savienības līdzekļiem, jo aģentūrai nākas skraidīt pakaļ dalību valstīm, lai tās vispār pārskaitītu savu budžetu daļu. Es Nezinu, mēs nevaram ierosināt, mainīt pamatregulas, bet mēs uh, varam runāt ar komisiju un vienmēr atgādināt šos jautājumus. Viņi jau baidas uh, no mums, kad mēs uh, tiekamies ar padomi un runājam par aģentūrām, bet, manuprāt, nākamajā sanāksmē, kura mums ir plānota, ņemot vērā tos dokumentus, kuri mums būs pieejami, uh, kuri mums sniegs eh, plāšu pārskatu par kopējo ainu un par katru atsevišķo aģentūru. Es ceru, ka tad mēs varēsim ar padomi runāt arī par šo dokumentu saturu, jo, manuprāt, padome vienmēr ļoti labprāt runā par skaitļiem, bet um, ne par to, ko ar šiem skaitļiem iesākt, jo saturs viņus neinteresē. Viņi saka, ka tur ir skaitlis, tas ir jāsamazina, un tas tad arī ir viss, ko padomes ierēģi, uz, kas padomes ierēģis uztrauc budžeta procedūrās. Es domāju, ka mums ir jāgādā par to, lai viņi būtu informēti, ne tikai parlaments, bet arī padome, un es ceru, ka mums tas viss izdosies. Très bien. Ļoti labi. Liels paldies! esam izskatījuši darba kārtību, sēde ir beigusies un zālē paliek koordinātori. Jums ir izdalīta darba kārtība ar diviem īsiem darba kārtības punktiem. Et notamment les interprètes euh, allemands, anglais et français, si c'est possible, et, pardon, également espagnol et portugais